Uh, good morning, everyone. I think we'll make... Labrīt, es domāju, ka mēs varam sākt darbu vismaz um, pēc pulksteņa laika būtu jāsāk. Un daži paziņojumi pirms mēs pārējām pie Irgaņas pēres ziņojuma. Es uh, ar prieku redzu, ka ir lielākā daļa pirmiem ziņām šeit. Žuvēna kungs nav klāt, Šmita kungs ir klāt. Bet eh, eh, sveicu visus pārējos interešu aizstāvis. Iesākumā daži paziņojumi no manas puses. Man šķiet, ka parasti mūsu sanāksme tiek straumēta, un tai var sakot internetā. Gribu atgādināt, ka jūsu mapēs ir kopsavilkums par nesenām uzklausīšanām. Viena par um, patērētāju darba programmu, kad uh, mēs to apspriedām ar Redingu un Dālī komisāriem. Un uz maija beigām būs komisijas priekšlikums par patērētāju dara programmu, un tad mēs varēsim to skatīt. Tas eh, formāls datums nav zināms. Un kopā ar e- ekon komiteju būs ziņojums, un es gribētu aicināt piedāvāt pievienoties eh, panē diskusijā ar Šāronu Balsu par finanšu pakalpojumu tirgiem. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, ka mūsu kā patērētāja eh, aiz, tiesība aizsargātāja loma ir atzīta. Tas attiektos uz eh, mūsu citu sanāksmi. Tālāk vēl daži informatīvi paziņojumi pēc iepriekšējās Eh, sanāksmes, kad mēs pabeidzām eh, balsojumu par standartizāciju un izcēlās zināmas diskusijas par to, vai vajadzētu turpināt sarunas ar padomi, vai meklēt eh, vienošanos pirmajā lasījumā. Tika apspriesti balsojuma rezultāti ar padomi un koordinatoru sanāksmē 25. aprīlī aprīlī komikundze ziņos mums vai koordinātori piekrīt sarunu turpināšanai, un ja tā būs, tad notiks balsojums 26. aprīļa rītā, lai apstiprinātu šo mandātu, ja koordinātori piekrīt. Vienmēr pirmā lasījuma procedūras ir ļoti interesantas, mēs sakojam tām rūpīgi, un tā arī varētu notikt šoreiz. pāris citi paziņojumi. Pirmkārt, e, veiksmīgi komitejas delegācija Kiprā pagājušajā nedēļā, kad mēs tikāmies ar ministriem, ar rūpniecības ministru, ar Eiropas lietu ministru, kurš atbild par prezidentūras sekretariātu. Viņi ir izveidojuši sekretariātu, un mēs tikāmies ar četriem priekšsēdētājiem darba grupām, kas strādā pie konkrētiem dosie pār valsts iepirkumu, pār kvalifikāciju atzīšanu, pār patērētāju tiesībām un pār jauno likumdošanas ietvaru attiecībā uz precēm. Mēs ar viņiem visiem varējām izrunāties, tāpat arī bija visaptveroša prezentācija par valsts iepirkumiem no speciālistu grupas kur strādā pie šiem jautājumiem Kipras valdībā, un viņi parādīja savu e-iepirkumu sistēmu, kas ir ļoti augsti novērtēta. Tāpat arī mēs bijām pamatīgi iespaidoti par to, kā Kipras, eh, Kipras gatavojas savai prezidentūrai. Un protams, būs pilns ziņojums par šo apmeklējumu. Vēl viens punkts, kur es pieminēju pirmīt, ka mēneša beigās notiks konferences starp nacionālajiem parlamentiem un Kozako organizē nacionālajie parlamenti. Stam, starp parlamentu vienība, kurā šo pasākumu apmeklēšu es, Gepkārds kundze, un Dānijas prezidentūra vienoto tirgu ir izmēlējusies kā prioritāte šai sanāksmē, konkrēti runājot par pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Es domāju, ka komis, komitejām īpaši varētu pateikties Dānijas prezidentūrai, Dānijas kolēģiem un par to, ka iekšē tirgus jautājumi ir izvēlēti kā prioritāri un mūsu komiteja būs pilnībā pārstāvēta šajā sanāksmē. Tie bija mani paziņojumi tālāk pie formāliem punktiem. Tīri formāli jāpieņem mums ir darba kārtība. Visi piekrīt. Tālāk eh, protokols iepriekšējai sanāksmē, kas notika 28. un 29. februārī un uzskatīsim protokolu par pieņemtu sanāksmes beigās, ja nebūs izskanējuši nekādi iebildumi. Par mūsu turpmāko programmu vēlos sacīt, ka mums, ja sanāk 26. aprīlī gan no rīta, gan pēcpusdienā bija, taču pēcpusdienas sēde tiek atcelta, jo tie dosie pie kuriem mēs strādājam, vēl nav gatavi apspriešanai. Līdz ar to 26. aprīlī paliek tikai rīta sēde. 26. aprīlī būs uzklausīšana par kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. To lūdzu paturiet prātā. Verņo kundze vadīs šo sanāksmi man ir jābūt šajā dienā Eiropas centrālajā bankā, un viens no vislabākajiem vicepriekšsēdētājiem, viens no pirmajiem vicepriekšsēdētājiem tad vadīs mūsu komitejas sēdi. Un tagad mēs varam pāriet pie grozījumiem Irigoins Pēreses ziņojumā. Un dodu viņai vārdu, pēc tam mēs varēsim sākt diskusijas. Paldies, paldies priekšsēdētāji! Sveicināti visi. Pirmkārt, gribētu pasvītrot, ka esmu pārsteigtu, ka ziņojums ir saņēmis daudz eh, grozījumu. Tas nozīmē, ka visneaizsargātāko eh, patērētāju tiesību stiprināšana nav paslīdējusi garām nepamanīta, un šī komiteja ļoti interesējas par šo jautājumu. Tāpat arī gribētu pateikties komitejas deputātiem par paveikto darbu, par grozījumiem, kas praktiski visi ir iestrādāti ziņojuma pabeigšanā, niansēt atsevišķus punktus, lai skaidrotu arī atsevišķus jautājumus, kuri, es, diemžēl, telpas trūkuma dēļ mēs nevarējām iestrādāt. Pirms es pārēju pie grozījuma analīzes, es gribētu paust savu sarūktinājumu par slikto tulkojumu gan angļu, gan franču versijā. Gribu lūgt atvainošanos un paust savu nožēlu, ka jāiesniedz grozējumi, lai skaidrotu tas, kas ir bijis nepareizi pārtulkots. Un tagad es pāriešu pie e, grozījuma analīzes. Gribētu atsaukties uz vairākiem konkrētiem jautājumiem. Pirmais ir e, ievainojuma patērētāja definīcija. Praktiski visos grozījumos, kas ir iesniegti, e, tās visas viens otru, pa, viens otru papildina un viegli iestrādājumas. Atsauc uz patērētāju direktīvu ir divi grozījumi - 51 un 70. 70 ir svītrojuma grozījums, un es ceru, visas grupas to atbaldīs, atbalstīs. Tālāk eh, stratēģija visneaizsargātāko patērētāju interešu aizsardzību aizsardzībai. Es nevaru atbalstīt tādas eh, grozījumus, kas neņem viņus vērā. Un atkārtoju vēlreiz, ka nevienā gadījumā šī stratēģija eh, neizpaudīsies kā divu atšķirīgu aizsardzības līmeņu veidošanā, vai lai ierobežot individuālās brīvības vai patērētā izvēles iespējas. Eh, 78. grozījumā mēs esam mēģinājuši skaidrot to, ka paredzēta lietošana neietver eh, ka šeit ir runa par to, ka ir jāizvairās no situācijām, kas ap, apdraud patērētāju veselību. Un tāpēc aicinam pārskatīt direktīvu, kas attiecas uz vispārīgo drošumu izstrādājumiem. reklāmā pārtiks produktiem ar augstu sāls eh, cukurtauku saturu. Atkal šeit ir runa par papildu grozījumiem, un mēs strādājam pie kompromisa grozījuma, kas ietvertu visus e, būtiskos un bažus e, izraisošos jautājumus sākot ar rūpniecības un nozars pašregulēšanas pasākumiem un citiem pasākumiem, ja nepieciešams, vai var noteikt stingrākus standārtus. Un noslēgumā gribu sacīt, ka balsojums notiks 26. aprīlī 9.45. un vēl rīt jūs varat visas dienas garumā iesniegt grozījumus. Vēlreiz gribu pateikties par sadarbību un es ceru, ka kopīgi mēs visi e, varēsim stiprināt patērētāju aizsardzību, kas ir nepieciešams, lai stiprinātu iekšējo tirgu visaptverošāku, dinamiskāku, drošāku un konkurētspējīgāku. Paldies! Uh, thank you very much indeed, Mrs. Perez. Uh, now... Lielas paldies! Es saņēmu ziņu par to, ka kolēģi ir ceļā, bet cik man zināms, tad joprojām daļai turpinās transporta streiks un eh, viņi ieradīsies pavisam drīz vienlaikus. Es vēlētos dot vārdu Olam Šmitam, kas ir ALDE referents Emīļa Turinenai. Es arī iespējams izteikšu komentāru gan kā priekšsēdus, gan kā referents. Vispirms vārds eh, Šmita kungam. Liels paldies priekšsēdētāji. Un paldies referentē. Mēs jau iepriekš esam diskutējuši par šo jautājumu. Un es varu piekrist um, lielai daļai no teiktām un arī tam, kas ir ziņojumā, bet man ir daži iebildumi. Un es nezinu, vai eh, jūs teicāt, ka jūs nevarat pieņemt visus grozījumus, kas attiecas uz definīciju. Mans vispārējais politiskais viedoklis ir eh, tāds, ka nevajadzētu būt pārāk plašām definīcijām, pārāk plašam aptvērumam. Jo, ja mēs tādus ieviesīsim, tad gandrīz ik viens būs šajā kategorijā. Jo arī es dažos gadījumos esmu viegli ievainojams. Un iespējams, pat priekšsēdētājs dažos gadījumos ir viegli ievainojams vai neaizsargāts bet es nedomāju, ka šī mērķa, šī uh, ziņojuma mērķis ir tāds, tāpēc mums vajadzētu uh, eh, pārāk koncentrēties. Un es domāju, ka ja jūs izmantojat definīciju no eh, šīm te grupām, tad es domāju, ka to ir sarežģītāk. Ja jūs izmantojat uh, Ehm, piemēram, dzimums, vai visas eh, sievietes ir neaizsargātas? Nu, jāsaka, ka paraugoties uz manu pieredzi, es varu teikt, ka bieži vien es esmu vairāk neaizsargāts nekā sievietes. Tāpēc es domāju, ka šāda definīcija ir hm, tāda nedaudz bīstama. Tālāk apgalvot, ka visi uh, patērētāji, visi pasažieri, visi finanšu eh, tirgus patērētāji ir neaizsargāti. Tas novad pie zinām riska, un to es esmu teicis arī kā um, ekon komitejas locē, kas rodas tāds iespējas, ka mēs vēlamies aizskarāt, aizsargāt pilnīgi visus no pilnīgi visa. Un tas ir bīstami. Uh, Ja runa ir par finanšu sektoru, mēs cenšamies aizsargāt patērētājus, klientus, tirgotājus un naudu. Mums ir jāsaprot arī, ka dažos gadījumos, runājot par dažiem um, krāja instrumentiem, tie gluži vienkārši ir riskanti produkti, bet no otras puses jums ir peļņa. Ja jūs iegūtat riskantākos produktos, iespējams, ka jums. Uh, būs uh, lielāka pensija, piemēram, pēc 20-25 gadiem. Tāpēc jāsaka, es uh, īpaši negribu atbalstīt arī šo priekšlikumu. Tie arī būtu mani galvenie argumenti, un tāpēc es kopā ar uh, citiem kolēģiem iesniedzu dažus grozījumus. Un ne jau tāpēc, lai pateiktu, ka tam visam nav nekāds nozīmes. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tā ir daļa no iekšējā tirgus funkcionēšanas. Es pilnībā piekrītu. Bet, kā jau es teicu, man ir zināmas šaubas. Un es teiktu, ka es ceru, ka tagad, kad jūs gatavosiet savus kompromisu grozējumus, jūs varētu apsvērt iespēju arī sagatavot grozījums, iekļaujot priekšlikums no um, ALDE grupas. Tas arī ir viss, ko mēs vēlamies. Un mēs zinām, ka jūs neatbalstīsiet visus mūsu priekšlikumus, bet vismaz daļēji un es ceru, ka mums uh, izdosies panākt plašu vienošanos. Un es vēlētos pateikties jums par uh, labu ziņojumu, godīgu ziņojumu. Protams, mēs pārstāvam dažādas politiskās saimas un mm, bieži vien vajadzētu to atspogļot arī šīs komitejas dokumentos. Paldies! Paldies eh, Šmita kungam! Grips kundze arī ir pievienojusies. Jūs vēlaties izteikties tagad, lūdzu, tad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, šodien izsaku savu kolēģi Filipu Žovēnu vārdā, eh, kurš eh, lūdz atvainot viņu par to, ka nav varējis ierasties. Viņam bija pienākumi, no kuriem viņš nevarēja izvairīties un bija spiests palikt Francijā. Tātad Žovēna kungs uzdeva man informēt par komentāriem un apsvērumiem, pateikties arī ref referentēji Irigojen Peres kundzei, kurā ir atspogļots arī eh, komisijas pārdoms par ļoti nozīmīgu jautājumu, proti par to, kā varētu aizsargāt visneaizsargātākos patērētājus. Vispirms, eh, Žuvēn kungs vēlētos uzsvērt, ka ir eh, zināms problēmas, kas ir saistīts ar tūkojumu šajā ziņojumā un arī daži grozījumi nav precīzi iztūkoti, bet par to referenta esot informēta. Žuvēnkungs uzsver arī to, ka viņš apzinās, cik šis jautājums ir sarežģīts un cik grūti ir to risināt visā kopumā, eh, tik ierobežotā eh, laikā un tik ierobežotā dokumentā arī kā šis pašiniciatīvas eh, dokuments. Un arī jautājums par definīciju ir ļoti delikāts. Kas attiecas uz uh, dokumentu pēc būtības, tad Žvenkungs ir iesniedzis vairākus grozījumus, atspoguļojot piecus galvenos jautājumus, vispirms skaidrojot definīciju uh, neaizsargātam patērētājam. Uh, Filipam Žuvanam šķiet, ka mums vajadzētu iet tālāk nekā um, parastajā izpratnē, proti patērētājs, kuram ir uh, zināmas īpašas vajadzības, un mums būtu jāņem par piemēru um, tādu stāvokli, kas izriet no individa rakstura un arī no otras puses ārējiem apstākļiem. Tātad definīcijas, kas būtu balstīt uz uh, savstarpējo saikni starp uh, pašpatērētāju raksturu un arī uh, raksturojumu un to vidi, kādā viņš atrodas. Otrs uh, punkts. Visneaizsargātāko patērētāju aizsardzības nostiprināšana. Vispirms mums ir jānostiprina tīri juridiski šī aizsardzība. Tas um, paredz, ka mums ir jānostiprina pats, uh, pats juridiskais saturs un uh, tiesības. Uh, un vienlaiks jādomā par patērētāju uh, spējām, jeb kapacitāti, consumers empowerment. Tātad patērētāju spējām pašiem pieņemt lēmumus, kas ir uh, nozīmīgi viņiem, viņu uh, spējas piekļūt informācijai par viņu tiesībām, tāpat arī viņu uh, spējām saprast informāciju, kur viņi saņem un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Ir ļoti nozīmīgi nostiprināt iniciatīvas, eh, kā piemēram dot šeit, kas ir eh, viena no iespējām, un patērētāju centru tīklu nostiprināšanu. Šo tīklu, kas visā Eiropā cenšas eh, palīdzēt patērētājiem treškārt, nostiprināt patērētāju aizsardzību, uh, ņemot vērā jaunu tehnoloģiju attīstību, ir nozīmīgi ņemt vērā jaunus ļaunprātīgas prakses piemērus, kas parādās, piemēram, reklāmās internetā, sastarpējās taiknes starp uh, reklāmām un sociālajiem tīkliem, tāpat arī jaunu patērētāju kategoriju bērni. Ceturtkārt, ir jānostiprina patērētāja aizsardzība, sasaistot to ar sadarbību um, ar uzņēmumiem, jo uzņēmumiem ir jāuzņems lielāka atbildība, mums ir jāatbalsta visu veidu iniciatīvas pašregulācijas um, jomā, un visbeidzot, piektkārt, ir, ir jādomā ir jāsaprot tas, ka nav iespējams ieviest transversālu instrumentu, tāpēc, ka šīs situācijas ir ļoti atšķirīgas un nevar būt viens vienīgs instruments, kuru varētu pilnībā atbalstīt. Tāpēc viņš, eh, Žuvenkungs, vēlētos, lai mūsu pieeja būtu sektoriāla, tātad izskatot katru gadījumu atsevišķi. Bez šiem pieciem galvenajiem punktiem kolēģis ir iesniedzis uh, dažus grozījumus, lai precizētu dažus punktus, piemēram, 16 punkts. Viņam šķiet, ka tiek jaukta um, piegādes tirgus liberalizācija ar tām problēmām, ar kādām varētu saskarties uh, patērētāji tādos gadījumos, kad nav uh, skaidrs uh, cenas vai ir mainījies piegādātājs. Žuvēna kungs vēlējās precizēt arī um, dažus citus priekšlikumus un uh, iekļaut uh, tabulās arī šo te neaizsargātību, lai labāk atspoguļotu uh, neaizsargātus patērētājs un viņu vajadzības, un viņš arī atgādina par to, ka reiz jau izteicis prasības strādājot pie uh, reklāmām, ierosinājis to, ka ir nepieciešams eh, veikt pētījumu, to varētu veikt komisija par agresīvu, eh, maldinošu reklāmu, kas varētu skart eh, daudz patērētājs, tā skaitā arī bērnus. Tātad tas arī būtu viss no Žvēnkunga puses. Viņš cer, ka izdosies uh, vienoties par kompromisiem kopā ar referenti un pārējiem ēnu referentiem līdz balsojumam, kas paredzēts šā mēneša beigās. Paldies! Uh, thank you, Mrs. Grief, Mrs. Turner. Paldies, tagad vārds Turinēns kundzē. Paldies. Paldies pāris vārdu par mūsu grozījumiem un pēc tam daži komentāri par definīcijām. E, neaizsargātība. Un gribu atbildēt Alesmitam, neatiecas uz risku un risku uzņemšanos, bet par to, vai ir piekļuva informācijai, vai ir spēja uh, uztvert šo informāciju un saprast izvēles sekas. Nesargātība var izveidoties zināmās situācijās, piemēram, kad ir maldinošā rīcība, ka mēs varam tikt pakļauti vai e, konkrētā situācija personai, un būtiski ir to pasvītrot, ka atsevišķi ir neaizsargātāki nekā citi un e, ilgstošākā veidā. Tāpat arī Eh, kā jau tika pieminēts, eh, cilvēki ar īpašām eh, vajadzībām, bērni, visi ir nesargāti, un mēs gribētu pievienot ļoti plašai definīcijai to, ka atsevišķas specifiskas grupas ir neaizsargātas ilgstošākā veidā. Kā veidā un tālāk. Mums ir jābūt skaidrai koncepcijai par to, kas ir neaizsargāts patērētājs un kad šāda neaizsargātība iestājās, jo citādi mēs to varētu um, pārveidot to par kaut ko patērētājiem noderīgu reālās dzīves situācijas. Tāpēc mums ir jābūt, jābūt gan tīri filozofiskai, gan arī tīri praktiskai pieejai. Otrkārt, mēs piekrītam Žuvēna kungam, ka mēs vēlētos eh, komisijas analīzi par maldinošām praksēm, agresīvām marketinga praksēm, it īpaši pret bērniem, lai gūtu pārskatu par situāciju Eiropā. Treškārt, par tabaku un alkoholu, e, kas tiktu e, reklāmu, kas virzīta bēr, e, pret jauniešiem. Atsevišķas valstis jau ir aizliegušas šāda veida uh, Eh, mārketingu, un es domāju, ka Francija, Francijā ir šāds aizliegums. Un kāpēc? Varētu tikt pieļauts alkohola tabakas ražotājiem, e, virzīt reklāmu uz jauniešiem pusauģiem. Tālāk es atkal redzu, ka viedoklis mums saskan ar Žuvēnkungu. Mēs gribētu stingrākus aizsardzības pasākumus, lai nesaņemtu ārkārtīgi liels rēķinus pār viedtelefoniem un mobilu internetu. Un mēs gribētu stiprināt šeit regulējumu. Un redzēsim, vai mēs varam savilkt galus kopā šajā komitejā. Es ceru, ka mēs to varēsim. Paldies. Good, uh... Paldies. Vai vēl kāds deputāts grib komentēt? No manas puses. Jo es seko šim jautājumam no savas grupas puses vispārīgāk runājot. Pirmkārt, piekrīt kolēģi sacītājiem, mums ir ļoti labs pamats ar grozījumiem. Un Pēres kundze ir izveidojusi labu darbu materiālu. Un es domāju, ka šeit ir ļoti plašs neaizsargātības jautājums, kā uh, e, Šmita kungs norādīja, tas var būt ar dažādiem statusiem. Tiek, tiekoties ar Eiropas patērētāju centru Kiprā pag pagājušajā nedēļā, tad tika atgādināts, ka cilvēki, kas atrodas atvaļinājumā, arī ir neaizsargātākā situācija attiecībās pakalpojumiem un precēm. Mums vajadzētu paredzēt eh, timeshare gadījumā kaut ko tāpat arī tika pieminēta autonoma, kad cilvēki tērē daudz naudas un ļoti bieži saskars ar daudzām problēmām, pēc tam seko sūdzības un viņiem pietrūks nepieciešamās informācijas vai zināšanu. E, Eiropas informācijas centrs sagatavoja materiālu angļu valodā patērētājiem un ļoti daudz Eh, pat eh, sūdzība nāk no eh, atpūtniekiem. Es varu piekrist, ka ļoti daudz ir atkarīgs no konkrētiem apstākļiem, kuros cilvēks atrodas. Tā, tie var būt pagaidu apstākļi vai pastāvīgi apstākļi. Neaizsargātība zema ienākuma vai īpaša vajadzība dēļ vai, vai liela vecuma dēļ, un mums uh, ir jābūt saprotošiem par to, ka nevarētu būt šeit vispārīga defin definīcija, bet par to, kā mēs uzlabojam kvalitāti un ko mēs darām patērēt aizsardzībai, lai varētu nodrošināt to, ka e, tas aptver būtiskos jautājumus un arī jautājumus, kur nepieciešama īpaša likumdošana. Šajā sakarā es iesniedzu vairākus grozījumus kad es uzskatīju, ka mums ir jāpaplašina Irgojums Pēresas eh, piedāvātie pasākumi. Un jāņem vērā vēl citi aspekti. Es eh, eh, jau norādīju, ka vēlos to saistīt ar sagaidāmo patērētāju darba kārtību, un arī kolēģi norādīja, ka komisijas patērētāju programma ir būtiski, kur šos jautājumus mēs varētu iekļaut šajā sakarā. Ir vairāki punkti piekļuve digitālajiem produktiem un pakalpojumiem, ko tas varētu nozīmēt divos virzienos. Viens no tiem ir tāds, ka cilvēkiem saņem ļoti daudz informācijas, bet viņiem nav konkrētas um, objektīvas informācijas, piemēram, cenu salīdzinājums. Kā viņi var zināt, ka uh, cenu salīdzinājums ir uh, patiesas atspoguļojums? Šo jautājumu mēs apspriedām vakar digitālās ekonomikas darba grupā mūsu komitejā, kur Ārijas kungs vada. Tāpat arī mēs uh, apspriedām šo jautājumu ar vairākiem mazumtirgotājiem. Un viens no būtiskiem vēstījumiem ir tāds, ka šī joma ir nepārtraukti jāuzrauga, jo apstākļi mainās visu laiku. E, Turnkundze pieminēja mobīlo telefonu rēķinus, piemēram, un šī komiteja bija tā, kura um, pieprasīja un saņēma cenu ierobežošanas mehānismu, lai cilvēkiem nebūtu jāmaksā pārliecīgi liela rēķina viesabonēšanas dēļ, un kas tika ieviests arī ar regulu, ar roaming viens regulu, un tālāk nāk arī citas, un tas būtu attiecināms attiecas arī uz datu viesabonēšanu. Šis ir tikai vēl viens piemērs tam, kur zināšana trūkums, informācijas trūkums e, nostāda patērētājus e, ievainojumā situācijā. Tāpat arī cenu salīdzinājuma jautājums ir jāņem vērā nākotnē. Jautājumi par And part of the price differences that, or price arbitrage that may par eh, cenu atšķirībām, par eh, salīdzinājumiem eh, par cenām, kas ir sludinātas internetā, kas reizēm ir augstākas, reizēm zemākas. Tāpat iespējas patūrētājiem patūrīt pret, pasūtīt preces internetā. Tas attiecas uz cilvēkiem, kas ir piesaistīti pie mājas. Tā ir ievērojama grupa, un mums ir jānodrošina tas, ka mēs gala versijā e, iekļaujam vispārīgu mehānismu analīzei un paturam prātā to, ka Mums ir jāgatavo likumdošana, kas aizsargā patērētājus. Un jāparedz īpašie gadījumi, kur mēs to varam izdarīt. Un mēs atgriežamies šeit pie likumdošanas veidošanas jautājuma, ka mums ir nepieciešams pietiekami ilgs laiks, lai varētu izskatīt un analizēt un jautājumus. Es pie tā ir strādājuši arī e, citi iepriekšējos dokumentus. Lūk, tas būtu mans devums šajā sakarā. Šķiet, ka arī komisijas pārstāvi ir klāt. Un ar lielu, lielu prieku dodu vārdu jums. Un pēc tam došu atkal vārdu referentei. <clears throat> Good morning and uh, thank you for giving. Labrīt, uh, paldies par iespēju izteikties. Vispirms es vēlētos pateikties referentei Irigojen Pereskundzei par uh, lieliski paveikto darbu pie šī ziņojuma un tāpat arī par interesantajiem un grozījumiem, kas ir tikuši iesniegti. Es uh, vēlētos tikai uzsvērt, ka mēs pilnībā piekrītam uh, tiem uh, daudz dimensionālajiem aspektiem, kādi ir visneaizsargātākajiem patārētājiem, kā to piedāvā komiteja, un tāpēc es vēlētos vien apstiprināt, ka komisija ir stingri apņēmusies um, iekļaut šos aspektus uh, savā pētījumā jo, kā jau mēs visi lieliski apzināmies, mēs cenšamies balstīt uh, pasākums uz faktiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šobrīd dzīvojam tādā pasaulē, kas nepārtraukt mainās. Un, kā jau Hārbakungs uh, pavisam pamatot norādīja pirms brīža, mums ir jābūt piesardzīgiem nepārtraukti, ka uh, To pierādīja, piemēram, pētījums par uh, kapacitātēm, jeb spējām. Mums ir jānodrošina tas, lai patērētāji uh, saprastu, um, kāds ir iespējas, un tad, kad ir nepieciešams nākt klajā ar pasākumiem, tie attiecīgi tiktu um, mērķēti. Arī um, mēs vēlētos, lai teiktu, uh, tiktu veikts pētījums par maldinošām reklāmām un agresīvām reklāmas kampaņām, uh, kur mērķa auditorija jau īpaši ir gados jauni cilvēki un bērni. Un mēs jau īpaši mm, centīsimies pētīt uh, visneaizsargātāko patērētāju um, grupas noteiktos tirgos, noteiktās jomās, uh, kur varbūt īpaši pastāv šāda neaizsargātība un es pilnībā piekrītu tām jomām, kas jau tika pieminētas - finanšu pakāpojumi, transports, mm, enerģētika, liberalizētie tirgi kopumā. Arī mums ir skaidrs, ka neaizsargātība var būt vai nu pagaidu stāvoklis vai ilgstošs stāvoklis, un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs ik viens varam nokļūt tādā situācijā, kurā mēs ik viens personīgi kļūstam neaizsargāts. Tas ir jāņem vērā. Taču mums ir jābūt, um, jāpasaka ļoti skaidri, tas, ka pētījumos ir parādījies, ka, um, ka vidējā patērētāja līmenis nav tāds, kā mēs to varbūt iedomājāmies, kas attiec uz cilvēkiem uz īpašām vajadzībām un spējām izprast informāciju. Tas ir mm, jāpatur prātā nākot klajā ar jauniem uh, priekšlikumiem un pētot šo jomu dziļāk. Mums ir jācenšas identificēt, kur šī neaizsargātība parādās. Un ir jānošķir arī profilaktiski pasākumi, kas noteikti gūs uz dalību valstīm, tā var būt izglītība, informatīva pasākuma, bet ir arī skaidrs, ka ir zināmas robežas tam, ko var paveikt ar informācijas sniegšanu un izglītību. Tāpēc arī likumdošana mums ir nepieciešama. Un mums ir jāievieš arī šādi pasākumi, kad mums ir zināms kāds konkrēts problēmas. Tātad tajās eh, jomās, eh, kuras eh, ir parādījušās ziņojumā. Jāsaka, ka komisija šobrīd jau pēta jautājums, kas saistīta ar neaizsargātību, piemēram, audiovizuālā joma, reklāmas e, bērniem, un komisija noteikti strādās pie tā arī turpmāk. Šīs ir nozīmīgas jomas. Tāpat arī, kas attiecas uz e, produktu drošību. Jā, neaizsargātība ir jau tikus ņemta vērā, bet varbūt tomēr mēs varētu darīt vairāk, izstrādājot uh, preču produktu dizainu. Mums ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Un visbeidzot, es vēlētos pieminēt darbu, kas šobrīd uh, norit pie trešās enerģētikas uh, pakotes. Uh, di, di, enerģijas ģenerāla direktorāts kopā ar Sanko ģenerāla direktorātu strādā pie tā, kā dalībvalstis um, ir definējušas neaizsargātus uh, patērētājus trešās pakotnes ietvaros, kā šīs, uh, šī, kāda ir šī prakse. Un mēs kopā sagatavosim ziņojumu par šo jautājumu. Šī ir ļoti nozīmīga joma, un neaizsargātība var izpausties dažādos veidos, un to mēs cenšamies šobrīd uh, kartografēt. Un ar to iepazīstināt pilsoņu enerģētikas fórumā. Un šis darbs varbūt nenozīmē gala ziņojumu vismaz ne šogad, jo darba ir ļoti daudz, lai identificētu labās prakses piemērus, kartografētu situāciju un izplatītu informāciju par labās prakses piemēriem enerģētikas jomā un informēt par to, kāds pasākums dalībās īsteno, lai aizsargātu jo īpaši neaizsargātākos eh, patērētājus. Es pateicos komitejai un novēlu jums veiksmi eh, pieslīpējot šo ziņojumu gala versijā. Es vēlos arī norādīt uz to, ka, protams, neaizsargāti patērētāji ir viens no izaicinājumiem, kas ir uzsvērts patērētāju darba kārtībā no komisijas puses, un mēs lieliski apzināmies, ka tā ir joma, eh, pie kuras mums ir jāstrādā visiem arī nākotnē. Paldies! Liels paldies komisijas eh, pārstāvēju, un tagad vārds referentē, vai jūs vēlētos noslēgt diskusijas? Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties visiem par devumu komentāriem, kas eh, palīdz uzlabot šo ziņojumu. Eh, kā jau tika atgādināts šeit, visi referenti to komentēja arī, ka pastāv nepieciešamība atrast neaizsargāta patērētāja definīcija, jo mēs redzējām, ka regulējumu likumdošana iekšējā tirgumā ir attīstīsies daudz ātrāk nekā patērētāja aizsardzība, un um, esam pārliecināti, ka mums izdosies sagatavot kompromisu grozījumu par neaizsargātā um, patērētāja definīciju, kā jau tas izskanēja, tās ir bažas uh, uh, visiem, un izskanēja tas, ka dzīves garumā mēs visi varam atrasties neaizsargātā situācijā. Šmita kungam pirmkārt gribētu apsveikt jūs par uh, jūsu uh, Eh, sievu un sievas tēvu eh, un lielisko ģimeni un atbalstu, ko saņemat no viņiem. Mēs piekrītam, eh, ka aizsardzība un paplašināšana šeit ir jānorāda tas, kurās jomās nesargātība izpaužas visvairāk, lai gripa kundzei ar žuvēnu kunga palīdzību gribu paust, ka tās bāžas, kas ir iekļautas piecos punktos, ko jūs pieminējat, septiņ, it īpaši 17. punktā, esam pārliecināti, ka mēs varēsim stiprināt šo aizsardzību. Protams, mēs vēlamies sagatavot tādu likumdošanu, lai varētu atgūt pa, paļāvību ar to līdzekļu e, palīdzību, ar kuriem rēķinās patērētāji. Runājot par e, neaizsargāta patērētāja definīcija, kad tāda iestājas dzīves garumā, kā jau eh, komentēju iepriekš, mēs visi par tādiem varam kļūt rūpju centrā ir nepilngadīgie. Protams, ka pastāv kampaņas ne tikai Francijā un citās, bet arī citās Eiropas valstīs, taiskaitā manā valstī pastāv prevencijas, aizsardzības kampaņas un aizliegums attiecībā uz tabaku un alkoholiskiem dzērieniem. Esmu pārliecināti, ka mēs panāksim um, vienošanos Hārvoboru kungam arī gribu pateikties par jūsu bažām. Tad, vienmēr, tad, kad mēs ceļojam, uh, E, tad, kad atrodamies izbraucienā, mēs varam nonākt šādā neaizsargātā situācijā. Bet vēlos pateikties jums visiem par sadarbību. Paldies! Paldies! Irigan Pēres kundze. Mēs balsosim 26. aprīlī jūs ziņojumu un esam pārliecināti, ka jūs varēsiet prezentēt līdz tam lieliskus kompromisu priekšlikumus, lai mēs varētu likt uz balsojumu visu māju plenārsēdē. un ceru, ka tas eh, piešķirs eh, pievienoto vērtību patērētāju programmai, tad, kad tā tiks skatīta. Un pirms mēs pārējām pie nākamā punkta, ar prieku sveicu Horvātijas novērotāju mūsu vidū, Matušičkogu, ja es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Un, ja kolēģi zina, Mums, mūsu vidū ir um, parlamentā Horvātijas eh, novērotāji. Šķiet, ka neviens īpaši nav piešķirts eh, mūsu uh, komitejai, bet jūs esat vienmēr laipni aicināts un, ja vēlaties uh, pastāstīt uh, īpašus kādus punktus Horvātijas sakarā, tad esat arī laipni laip aicināts un, ja vēlaties ko sacīt, tad došu jums vārdu, vai jūs to nevēlaties. Paldies! Gribēju tikai sacīt, ka vēlos sasveicināties ar visiem. Esmu gandarīts šeit par iespēju būt kopā un gandarīts par uh, Horvātijas virzību uz Eiropas Savienību, dalību Eiropas Savienībā, un es ceru, ka mēs varēsim atbalstīt visas šīs idejas mūsu komitē kopā un eh, cerīgi raugos uz eh, sadarbību un dalību šajā darbā. Paldies! Paldies! Komisija e, nāks, sāks ar prezentāciju un varbūt mēs varētu sākt mazliet ātrāk, ko Ferātīkungs šķiet, ka šķiet, ka neviens nebildīs, bet tagad mēs atvērsim jaunu dosiju, kas ir atzinums. Um, transporta komitejai mūsu atzinumu par jaunām tendencēm Eiropas transporta tīklā. Un gribu paust savu gandarījumu, jo kā tas izskanēja darba grupas diskus, diskusijā par digitālo ekonomiku vakar. Šie ir jautājumi par e, preču kustību, preču piegādātāju patērētājiem ir ārkārtīgi būtīgi vienotie tirgu, un tāpēc ir nozīmīgi, lai mēs kā e, komiteja sadarbotos ar transportu komiteju, un esam gandarīts, ka koferātīkums sagatavo šo atzinumu mums. Un pēc brīža MUV ģenerāldirekcijas pārstāvis prezentēs ietekmes pētījumu komisijas priekšlikumam, bet varbūt pirms tam koferātīkums gribētu izteikties, vai varbūt jūs gribat izteikties pēc komisijas. Jūs varat rīkoties vienādi vai otrādi, vai īsus ievadvārdus tagad vai pēc tam. Grazie, Presidente. Sì, credo che possa essere utile. Paldies. Jā, es Domāju, ka būtu arī liederīgi izteikt mm, pāris komentārus, sākotnējos komentārus, un pēc tam arī būs eh, detalizētāka prezentācija par tēmām, kuras šorīt skatām. Mums vēl būs arī citas diskusijas un būs iespēja arī padziļināt katru punktu. Šodien gan tas vēl nebūs iespējams. Jautājums, kuru skatām, ir komisijas regula, un tā attiecas uz Eiropas transporta tīkla attīstību. Un uh, tas tiek veikts ar attiecīgo kvalitāti un Mm, paredzētie termiņi var tikt uzlaboti, kohēz, lai sasniegtu kohēziju visā Eiropas Savienības teritorijā, kā jau jūs pirms tam teicām, ir, teicāt, ir ļoti svarīgi, lai mm, preces un uh, cilvēki varētu pārvietoties un tikt pārvietoti pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas labākos apstākļos, jo tas uzlabo arī dzīves apstākļus un konkurences apstākļus, kurus aptver šis tīkls. Komisija ir veikusi ļoti plašas, garas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm un pēc tam arī izvirzīja savu priekšlikumu, par kuru mums ir jādiskutē. Ir acīm redzami, ka tīkls vēl ir jāuzlabo atsevišķi posmi, šobrīd jau tiek īstenoti un ir nepieciešama arī harmonizācija, jo ir vēl arī atšķirības, pārāk liels atšķirības dalību valstu starpā, un šie tīkli pelna visu mūsu uzmanību, kvalitātes, struktūras ziņā, kādu vēlamies ieviest, tāpat arī nosacījuma aspektā. Es vēl pie tāda griezīšos un ceru, ka visi vērsīs nepieciešamo uzmanību šai tēmai. Manuprāt, te ir pirmā galvenā problēma, kas parādās, kas ir transporta tīkla struktūra definīcija ir dubults tīkls, ir desmit koridori, kas jāizteno līdz 30. Eh, gadam, un tad ir arī uh, citi tīkli, kas jāīsteno līdz 50. gadam, un tīklu un koridoru definīcija tika noteikta īstenojot konkrētu metodoloģiju, un es domāju, ka to vajadzētu arī iekļaut regulā, jo mēs nedrīkstam grozīt to, kas jau ir ticis noteikts. Pretējā gadījumā mēs varētu nonākt tādā situācijā, kurā šo tīklu īstenošana tiek pārcelta, un te ir nepieciešama atsauce uz metodoloģiju, kurai ir noteikts svars, nozīmība, tā iemesla dēļ, ka tas ir iekļauts regulā. Un no nu, materiāla aspekta tas neko nemaina. Vai tas ir iekļauts regulā vai ne, bet no politiskā un uh, standartizācijas viedokļa tā būtu laba lieta iekļaut regulā principu kritērijus, kas mums ļāva noteikt šādu tīklu sistēmu. Gan attiecībā uz uh, savstarpējo papildinātību, gan arī īstenošanu. Un es domāju, ka ir arī svarīgi uzsvērt un likt akcentu uz Eiropas e, pievienoto vērtību. Uh, Šajā saistībā vēlējos runāt par diviem aspektiem, diviem nosacījumiem, kas ir vissvarīgākie pirmie. Pirmais attiecas uz pārobežu posmiem, tīkliem, kuriem ir jāpieliek punkts atšķirībām. Un tas ir ļoti svarīgi pie robežām. Otrais punkts ir šī šī labā iespēja, kas mums ir gūt eh, intermodālu, starpmodālos tīklus, un eh, lai visi posmi būtu iekļauti, mums ir gan lidostas, gan arī ātrvilcieni, mm, sauzemes ceļi, visiem posmiem ir vērtība pašiem par sevi, ja tie ir sasaistīti ar citiem posmiem, jo šādā veidā tiek palielināta vērtība. Uh, Nu, neveltis runāju par tīklu pievienoto vērtību. Un vēl ir arī problēma, kas mūsu komitejai ir būtiska, un tā saistās ar koordinātoru lomu. Kā jūs zināt, tad katram koridoram tiek izvirzīts koordinātors. Šo uzdevumi, kas viņam tiek piešķirti, pārsvarā saistās ar komunikāciju, atskaitīšanos, bet um, gal galā galvenais ir komunikatīvie uzdevumi. Es nevēlētos mm, mazināt uh, koordinātoru lomu, bet svarīgi ir tas tā, lai tas notika pēc iespējas ātrāk un uh, pēc iespējas korektāk. Bet es domāju, ka mūsu ambīcijām jābūt lielākām. Mums jāuztic koordinatoriem iespēja rast risinājumu pretrunām, kas varētu parādīties pārvaldībā vai pat tīklu īstenošanā, jo šādos gadījumos nepieciešams rast vienošanos starp mm, tiem, kas iestājas pret trešā puse, kas varētu īstenot starpniecību, ne, neizmantojot varbūt valstu starpniecību, un šādos iespējamos strīdu gadījumos tas varētu būt ļoti svarīgi jā, koordinators varētu īstenot šo lomu un tādējādi tas papildinātu tos pienākumus, kādus viņam jau ir piešķīrusi komisija. Vēl viens punkts. Citu vidū iespējams, ka pie tiem vēl arī varēsim atgriezties vēlāk, bet šobrīd pēdējais punkts, kuru tūlīt vēlētos mm, skatīt un uz kuru vērst komisijas uzmanību. Un tad, kad tiek veikt jauni projekti, e, plašas infrastruktūras. Tā ir saistība ar teritorijām un cilvēkiem, ceļot dzelzceļu, lidostas, tas viss notiek apdzīvotās vietās. Tur ir um, konkrēti dzīves apstākļi, kas ir pastāvējuši jau gadsimtiem ilgi, un um, Mm, nav tā, ka mēs varētu darīt, ko vien vēlamies, neizraisot nekādu reakciju. Nē, tā nav. Ir uh, struktūras, kas jau ir mm, īstenotas, kas darbojās, un mm, sekas ir uh, jūtamas, un domāju, ka būtu laba lieta regulā ieviest uh, procedūras, kas jau atsevišķās valstīs pastāv, ne visās, bet dažās, kas ļautu mm, skatīt, kādas ir sociāla-ekonomiskās sēkas veiktajiem projektiem. Un tādējādi ir, pēc tam eh, varētu veikt dialogu ar konkrēta teritorija iesaistītajām pusēm, un tā, lai nebūtu spēcīga opozīcija, drīzāk vajadzētu jau to paredzēt iepriekš un rosināt mērķtiecīgu diskusiju. Pēdējais punkts, kas eh, saistās ar mūsu darbu, domāju, ka šeit ir resursu problēma. Resursi, kas tiek piešķirti darbu veikšanai, ir nozīmīgi, bet nepietiekami. Šeit mēs redzam konkrēto dimensiju. Di kad ir 250 miljardi. Un uh, svarīgi, lai arī dalību valstis sniedz savu ieguldījumu, bet domāju, ka finansējums būtu jāpalielina jau no paša sākuma. Nu, lūk, šie bija temati, kurus vēlējos skatīt, un pēc tam varēs mm, uzklausīšu arī komisiju, un pēc tam atgriezīsimies pie pārējām. Liels paldies par šiem vērtīgiem norādījumiem. Tagad pievērsīsimies komisijas prezentācijai, un pēc tam būs iespējas dot jautājumus arī ēnu referentiem. Es redzu, ka visi interesētie ir šeit. Četri ēnu referenti jau ir ieradušies, un koferatīkums arī jums mēs varēsim dot vārdu vēl diskusiju gaitā. Tagad pievērsīsimies iepazīstināšanai ar ietekmes novērtējumu. Esam saņēmuši jūsu e, slaidus un sveicu jūs komitejā un dod jums vārdu, lai iepazīstinātu ar savu priekšlikumu. Liels paldies priekšsēdētāji un liels paldies arī referentam par sākotnējiem komentāriem. Es priecājos par šo iespēju iepazīstināt jūs ar ieteikums novērtējumu, bet varbūt arī ar dažiem citiem elementiem, kas izriet no šī ieteikums novērtējuma. Jo tādējādi e, jums būs labāk vispārējā izpratne par mūsu izējas punktu. Uh, Priekšsēdētāji, TNT politika ir labi zinām, tā ir daļa no vienotā tirgus akra, tas ir viens no 12 pasākumiem, kurus mēs esam identificējuši. Šī infrastruktūra aleža tikus uzskatīta par iekšējā tirgus uh, mugurkaulu, un uh, tas ir uh, galvenais veids, kā mēs varam veicināt arī uh, izaugsmas darba kārtības eh, īstenošana Eiropas Savienībā un arī stratēģija 2020. Tas lielā mērā izriet arī no analīzes, kuru veikusi komisija, eh, sagatavojot balto grāmatu. Un TNT ir eh, infrastruktūras pamats šai transporta politikai. Ja mēs paraugamies uz TNT politiku tādu, kāda tā ir šobrīd, mēs, protams, sagatavojot eh, šo novērtējumu, paraudzījāmies arī uz pagātni un centāmies izvērtēt to politiku, kas šobrīd tikus īstenot, kuri tikus īstenot jau 50 gadus, un mēs esam paraudzījušies uz galvenajiem prioritāriem projektiem, kurus uh, valdība un valstu vadītāji izvirsīja 90. gados. Daudz no tiem ir pabeigti, ir daži veiksmes stāsti, tā piemēram, ātru vilcienu savienojumu eh, starp Briseli, Londonu, Ķelni, Parīzi. Tie ir veiksmīgākie piemēri TNT ietvaros, bet eh, šādu piemēru tagad ir daudz, eh, daudzās dalībvalstīs. Un šī infrastruktūra tik tiešām piedāvā alternatīvas pilsoņiem un uzņēmējiem. Galvenās problēmas, kas ir saistīts ar TNT politikas īstenošanu, ir galvenokārt saistīts ar to, ka infrastruktūras projektos ir dalīta atbildības starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību, un realitātē bieži vien infrastruktūras attīstību um, lielākoties īsteno nacionālā un reģionālā līmenī, un Eiropas Savienības līmenī um, gluži vienkārši tiek dots pienakums, pie, pienesums un tiek koordinēta šī Eh, projektu īstenošanu. Līdz ar to tas ir tāds kā ietvars, kas ļauj dalībvalstīm integrēt uh, Eiropas dimensiju, Eiropas eh, līmeņa piemēnoto vērtību, lai šie nacionālajie projekti izvērstos par Eiropas līmeņa infrastruktūru. Uh, pilnībā mūsu mērķi nav sasniegt, un TNT ietvaros drīzāk mums ir tāda kā uh, tādas kā vietas, kas ir īstenots, bet mums nav pilnībā īstenots visaptvarošs Eiropas Savienības tīkls. Tā ir infrastruktūras politika, kas ir atkarīga arī no uh, transporta veidiem uh, - sauszemes transports, uh, dzelzceļa transports un tā tālāk, un to, tā joprojām nebija, nevienmēr tie ir strateģiski savstarpēji saistīti. Šī politika ir atkarīga arī no tehniskajiem standartiem, kādi ir nacionālās infrastruktūras sistēmās, kas um, var attiecīgi arī ietekmēt Eiropas Savienības eh, tīkla izveidošanos. Tas jau īpaši sakāms par dzelzceļa tīklu. Galvenie risinājumi, pie kuriem mēs strādājām, ir kā pāriet no šī te eh, daļējā pārklājuma uz visaptverošu Eiropas Savienību, eh, Savienības tīklu. Mēs domājām par pārobežu jautājumiem, bet arī par dažām uh, sastrēgumu, jeb trūkumu vietām nacionālajos tīklos. Domājām par to, kā padarīt transportu tīklu intermodālu, kā mēs varētu izmantot dažādus transportu veidus, tos kombinējot. Tāpat arī padarīt transportu tīklu savstarpēji savietojamu ar dažādajām nacionālajām sistēmām. Te ir viedās transporta sistēmas, jeb risinājumi. Uh, Un arī domājam par to, kā varētu izmantot infrastruktūru labāk. Un te jāpiekrīt uh, referentam, cik sarežģīti ir izveidot un uzbūvēt jaunu infrastruktūru. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums, un mums ir jādomā par patērētāju vajadzībām. Uh, būvējot infrastruktūru, jādomā arī uh, par ietekmi, kā tas atstāja uz iedzīvotāju apdzīvotajām teritorijām. Un, protams, mums ir jādomā par to, kā mēs varētu maksimāli izmantot jau esošo infrastruktūru attīstot jaunu. Un visbeidzot ir jānodrošina tas, lai TNT uh, eh, uh, eh, ietvars nebūtu tikai koordinējošs ietvars, bet lai tas būtu uh, saistot, saistošāks attīstot infrastruktūras projektu dalībvalstīs. Lai atbalstītu priekšlikuma sagatavošanu, mēs vienmēr veicam ieteikums novērtējumu, un es domāju, ka mums bija diezgan ilgstoša konsultācija fāze, jo mēs sākām 2008. gada beigās, un tikai 2011. gada oktobrī mēs nācām uh, klajā ar dokumentu, un es domāju, ka šie, uh, šis laiks bija nepieciešams, jo tas tev iespēja ne tikai sazināties ar tiem, kas ir bijuši galvenie spēlētāji politikas īstenošanā pagātnē, dalībvalstīs, institūcijās un citviet, bet arī visi tie, kas ir daļa um, šī te tīkla, gan um, operatori, uh, Tātad visi tie, uz kuriem kaut kādu ietekmu atstā, atstās infrastruktūras projekti un visi tie, kas arī izmanto šo infrastruktūru. Tas mūs noved pie vairākām opcijām, protams, nulles opcija, kā tas vienmēr ir ietekmes novērtējumā, proti, ka ja mēs nemainām e, nekādā veidā politiku, es jau norādīju to, kāds trūkums tas dod, uh, Tas noteikti ietekmētu arī iekšējā tirgus uh, funkcionēšanu, jo būtu ļoti zems savstarpējās uh, saistības uh, līmenis, un tas radītu pašas arī attiecībā uz perifērajiem reģioniem Eiropas Savienībā, kurus nebūtu iespējams pilnībā integrēt tirgu. Tātad mums ir divas politikas opcijas, un es domāju, īpaši detalizāciju tās neanalizējot, uh, Nu, protams, ka mums ir 25 eh, opcijas bijušas sākotnēji, bet di ir divas galvenās. Tātad pirmā ir balstīties uz jau esošajiem prioritāriem projektiem, kas ir Eiropas Savienības infrastruktūra, kur izveido uh, valstu un valdību vadītāji, kas, protams, ir saprātīgi no transporta viedokļa. Uh, jo mums jau ir Eirozona un, un mēs varētu balstīties jau uz jau esošo, ieviešot uh, izmaiņas un domājot par robustāku sistēmu. Otra opcija, pie kuras mēs palikām, ir pāriet no, galv, no šīm galvenajām asīm atsevišķiem projektiem un balstīties uz Eiropas metodoloģiju, attīstot patiesu Eiropas uh, tīklu, uh, Eiropas pamattīklu, Uh, robustāk īstenojot pasākums. Tātad uh, šīs uh, trīs opcijas tiks salīdzināts. Jūs redzat arī um, tabulu uz ekrāniem, salīdzinot pirmo un otro opciju. Es domāju, ka tās abas piedāvā uzlabojums bez šaubām. Otrajā opcijā ir lielāks pozitīvais ekonomiskais efekts uh, jo mums ir tīkls, nevis individuāli projekti, un arī tāpēc, ka ir labāka savstarpējā saikne visā Eiropas Savienības teritorijā. Otra opcija ir interesanta arī no uh, ietekmes uz vidi viedokļa. Uh, un runājot par ietekmi uz uh, zemi, kas tiek izmantota, uh, Otrajā opcijā mēs izmantojam jau esošos uh, infrastruktūras uh, objektus, un tas ir pozitīvi. Tātad īsumā tāda būtu rezultāta ietekmes novērtējumam, un līdz ar to 2011. gada oktobrī komisija nāca klajā ar savu uh, priekšlikumu. Te ir vairāk aspekti, bet tos es pavisam īsi vēlētos apkopot. Vispirms mēs nākam klajā ar priekšlikumu regulējumam, uh, izveidojot TNT. Uh, juridiskā kvalitāte nav tik daudz atkarīga no instrumenta, bet gan no paša satura. Tātad, uh, Spēlētāji, galvenie spēlētāji ir eh, valstis eh, kopā ar institūcijām, un izraugoties regulē, mums ir iespēja eh, nodrošināt arī to, ka šīs infrastruktūras ietvars tiek adresēts uz pilnīgi visiem reģionā, reģioniem, infrastruktūru lietotājiem. Tātad tā ir visaptvaroša pieeja kas ļauj visiem spēlētājiem apkopot savus spēkus un īstenot NT politiku. Otrs aspekts ir um, divu uh, slāņu pieeja, tātad sākotnējais pamat uh, tīkls, Core Network, kas tiek izveidots balstoties uz metodoloģiju, par kur mēs esam gatavi ar jums diskutēt, ja tas jūs interesē. Galvenais mērķis ir uh, savienot 27 dalībās un savienot galvenos, uh, galvenās Eiropas Savienības ostas, kas ir pieeja mūsu transporta tīklā ar ekonomiskajiem centriem Eiropā. Tātad mēs pārējam no tādas pieejas, kur mēs par pamatņēmām nacionālo tīklu, pārējam uz Eiropas pieeju un uz Eiropas metodoloģiju, kas mums izveido, palīdz izveidot šādu te pamattīklu. Pamatīkls aptver 27 dalībvalstis pēc iespējas homonogēnākā veidā un pēc iespējas eh, ar visaptverošāku um, tīklu, kas ir balstīts uz nacionālajām prioritātēm, un uh, šīs valsts ir savstarpēji saistīts um, pamatīklā un visaptverošajā tīklā ir viena un tie paši standarti, bet uh, pamatīkls ir jāpabeidz līdz 2030. gadam, proti no politikas viedokļa tā ir prioritāte, un uh, visaptvarošais eh, tīkls nu, līdz 2050. gadam. Eh, Pamatstīkls ir absolūti nepieciešams, jo tas nodrošina visām dalībvalstīm piekļuvi un saikni ar šo uh, eh, pamatīklu. Trešais aspekts uh, regulējumā ir noteikti infrastruktūras standārts visiem transporta veidiem, visām TNT daļām. Uh, bet arī paraudzīties uz kvalitāti, ietekmi uz vidi, inovācijas un tā tālāk. Kā jau es teicu, otrs galvenais punkts eh, ietekmes novērtējumā bija īstenošanas instrumenti, un te es domāju, ka trīs ir galvenie eh, pamat tīkla eh, koridoru un koordinātoru, kurus pieminēja jau referents, tāpat uh, šo Eiropas koordinātoru definīciju ir balstīta uz jau esošo pieredzi, jo viņi jau darbojas šobrīd. Daudzi no tiem e, nāk no parlamenta, Peskundze, Savarijas kungs, kas ir Eiropas parlamenta pārstāvi un kas palīdz e, Eiropas komisijai un dalībvalstīm īstenot jau esošos prioritātos e, projektus. Viņu darbs tiks nostiprināts, protams, paredzot instrumentus, bet fokusējoties arī uz uh, Uh, galvenā, ja pamatīkla koridoriem. Uh, apņemšanās attiecas uz pamatīklu, bet jāsaka, ka te ir daži segmenti, kas ir sarežģītāki, to mēs sakam no pieredzes, un attiecībā uz uh, tiem mēs piedāvājam pamatīkla koridors, un piedāvājam arī paraudzīties uz inovatīviem risinājumiem. Uh, uz to, kā mēs varētu izmantot dažādas programmas un finansējuma instrumentus, bet, kas arī ir ļoti nozīmīgi attiecībā uz šiem koridoriem, ir jānodrošina tas, lai tie, kas strādās uh, pie transporta šajos koridoros, tiktu iesaistīti arī uh, infrastruktūras uzlabošanas definēšanā. Es vēlētos pieminēt vēl vienu punktu uh, Connecting Europe Facility, tātad budžets Eiropas pienesums visam e, šim projektam, kas tiek piedāvāts arī no komisijas puses, e, runa ir par 31,7 miljardiem eiro un virkne iepriekš definētu uh, projektu, kas attiecas uz šo pamatīklu un kurus, kā mēs uzskatām, būtu jāīsteno līdz 2020. gadam, un tas eh, ļaut mums attīstīt pamatīklu izveidu, lai nodrošinātu to, ka līdz 2030. gadam šis tīkls pilnībā darbojas. Uh, Šie ir projekti, kuriem ir maksimāla Eiropas Savienības vērtība, tie ir pārobežu, tie ir tādi, kur mērķis ir izvairīties no sastrāgumiem, atbrīvot šīs sastrāguma zonas un nodrošināt interoperabilitāti. Vēl eh, pēdējais slaids, kurā jūs redzat vienu no pamatīkla uh, eh, kartēm, uh, eh, dzelzceļa tīkls, dzelzceļa termināli. Mums ir uh, četras kārtas, eh, viena um, ceļiem, viena jūras, uh, upju transportām, viens pasažieru trans, dzelzceļa transportām un viens uh, krāvu dzelzceļa transportām. Un te jūs redzat koridors, galvenos punktus pamatīklā, un jūs redzat arī attiecīgos segmentus tām vietām, kur varētu ieviest šos koridorus, lai vienkāršotu īstenošanu. Noslēgumā priekšsēdētājs vēlētos teikt, ka politika tādu, kādu to piedāvā komisija, ir lielā mērā balstīta uz jau esošo ietvaru. Mēs cenšamies uh, samazināt plaisas uh, attiecībā uz īstenošanas rezultātiem, kas ir dažādi. Mēs cenšamies nodrošināt mobilitāti pilsoņiem, tāpat arī um, sniegt atbalstu tirgumu. Tas ir pragmatisks priekšlikums un arī ambiciozs priekšlikums. Pragmatisks, pragmatisks tāpēc, ka mēs pēc iespējas izmantojam jau esošo infrastruktūru, uh, ņemot vērā uh, finansiālās un ekonomikas. Finansiālo un ekonomisko situāciju mums ir jācenšas pēc iespējas vairāk izmantot to, kas mums jau ir. Tas ir ļoti uh, mērķiecīgs projekts, bet tas ir arī uh, ambiciozs, tāpēc, ka tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama patiesa apņemšanās no dalībvalstīm, lai īsteno šo pamatīklu līdz 2030. gadam. Ir nepieciešama apņemšanās arī no Eiropas Savienības puses, lai piedāvātu darboties spējīgu likumdošanu. Un ambiciozs arī tāpēc, ka attiecībā uz, uz uh, īstenošanas instrumentu, proti attiecībā uz šiem koridoriem un koordinatoriem, uh, Es atvainojos, izteicos eh, nedaudz garāk nekā jūs no manis sagaidījāt priekšsēdētāji. Es pateicos un ar prieku piedalīšos diskusijās. Paldies. Man šķiet, ka tas bija ļoti noderīgi, jo šī ir joma, pie kuras mēs neesam strādājuši iepriekš, un ļoti, jūs ļoti skaidri norādījāt virs, virziens. Un, uh, mums vajadzētu visiem krāsēt šādu kārtībirojos, lai mēs redzētu, kur tad mēs atrodamies šajā tīkloģumā. Un tagad kooperatīkungs, jūs nācāt klajā ar ievadru un vispirms varbūt eh, varētu sniegt ēnu referenti savus, uh, savus viedokļus un pēc tam došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Attīst, Tīts TNT ir ļoti nozīmīgi ne tikai iekšējā tirgus darbībai, bet arī labākai pilsoņu mobilitātei un pakalpojumu mobilitātei. Es apsveicu komisijas priekšlikumu, lai attīstītu un uzlabotu šo tīklu. Sākotnējā viedokļa apmaiņā es gribētu koncentrēties uz uh, patērētāju iekšē tirgus perspektīvu tehnisko un finansiālo aspektu. Tātad trim aspektiem atsevišķi punkti jau izskanēja no referenta puses, un es domāju, ka būtiski TNT attīstībā ir neveidot papildus administratīvu nastu un nekavēt pasažieru piekļuvu šim tīklam. Tāpat arī nevajadzētu um, tam novest pie palielinātām cenām patērētājiem. Koferatīkungs jau pieminēja, ka būtiski ir harmonizācijas jautājumi. Un arī komisija pieminēja, ka svarīgi ir infrastruktūra standārti. Pilnīgi noteikti ir nepieciešama pieejama informācija pasažieriem attiecībā uz starp savienojumiem, eh, tīklu, eh, savstarpēju operabilitāti un par to, kā šie tīklojumi varētu labi sadarboties un arī jādomā par platformu eh, informācijai un sūdzībām attiecībā uz visu, visu veidu transportiem dalībvalstīm. Kāpēc ne, neizveidot kādu intermodālu biļešu sistēmu un arī mums vajadzētu ņemt vērā piekļuvas nodrošināšana vecākiem eh, cilvēkiem, pils, eh, cilvēkiem ar ierobežotām kustībām, jo vēl aizvien pastāv ļoti lielas atšķirības dalību valstīs šo jautājumu sakarā. Eh, papildus patērētāju jautājumiem es gribētu skatīt arī atsevišķus specifiskus dalību valstu jautājumus kur pastāv biezi apdzīvoti apvidi, tālāk atsevišķas uh, vietas ar finanšu ierobežojumiem, mēs varētu pagarināt šo projektu termiņus, un vēl viens būtisks jautājums - pilsoņu iesaistīšanās, jo ļoti bieži projekti tiek kavēti, tāpēc, ka tie saskars ar spēcīgu uh, pretestību no iedzīvotāju puses, un mums vajadzētu labāk piesaistīt šeit pilsoņus, it īpaši šajos stri, e, strīdīgajos projektos. Tālāk par tehniskiem aspektiem runājot. būtu būtiski pirmkārt paskaidrot un definēt Eiropas koordinātora statusu, jo pašreizajā priekšlikumā vismaz man nav īsti skaidrs, kā tad ir kritērija, kāds ir mandāta garums un vajadzētu šos visus jautājumus noskaidrot pirms mēs papildus uzdevumus E, nododam šiem koordinatoriem. Un pēdējais punkts par finanšu aspektu runājot. Es piekrītu referentam, ka resursi ir mm, nepietiekami un būtu jāskata tālākas iespējas. Un mans jautājums komisijai ir, kā jūs redzat Eiropas investīciju banku lomu potenciālos projektos, jo Līdz šim mums finansējums nāk tikai no kohēzijas instrumentiem un atsevišķiem citiem instrumentiem. Kā jūs domājat, kā varētu izmantot finanšu instrumentus, lai varētu labāk ieviest šos projektus? Paldies! Paldies, Ivanovs Kunde, Šmita kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Koferātī kungs! Pirmais jautājums ir, um, vai ar jauno regulu varēs um, izveidot šo TNT situāciju, vai tā tiks uzlabot? Jo es gribētu dzirdēt no komisijas, kāda ir šīs regulas pievienotā vērtība, vai tie ir pasākumi, vai. Uh, Eh, juridiskā bāze šajā kategorijā, kura mēs Eiropas institūcijas varam sacīt dalībvalstīm dariet to. Esmu daudzus gadus bijis eh, politiķis, gan, eh, galvenokārt reģionālā un vietējā līmenī. Un tad, kad trešajā lapusē es lasu konceptuālā plānošana, tad papildus nodokļiem manā valstī plānošana sabiedrībā, geogrāfiskā eh, plānošana ir būtiska eh, pilsoņi. Mums ir jābūvē ceļš, visi protestē, vismaz tie, kuri dzīvo šī ceļa tūmā. Mēs eh, mēģinam būvēt jaunas sliedas, visi protestē, visi saka, vai vismaz, ka ir jābūvē tunelis un tā tālāk. Mēs esam mēģinājuši šo lēmumu pieņemšanas iespēju pārcelt no eh, vietējā uz reģionālo līmeni. Tas ir praktiski neiespējami. Ir atsevišķas intereses, ko mēs saucam nacionālās intereses, kur uh, Eh, kas ir jārisina valdībai un parlamentam, bet tas ir ārkārtīgi grūti. Es nemēģinu lietas sarežģīt vēl vairāk, bet gribu eh, jautāt, vai esat pārdomājuši šos jautājumus. Tāds būtu mans pirmais jautājums. Otrais attiec uz finansējumu. Un tas ir atkal saistāms ar jūsējo. Vai Tādā veidā mēs eh, iegūsim vairāk naudas. Jo pietrūkst finansējumu, koferatīkungs. Eh, mums jau, eh, mēs krīzes komitejā varējām to skatīt, kāda ir ekonomiskā situācija. Trešais jautājums. Ja dalībvalstis apgalvo, ka, lūk, ja Eiropa var to finansēt, bet mums naudas nav. Un, ja mēs gribam piesaistīt, eh, sasaistīt, ja mēs vēlamies izveidot savienojumus, eh, tas ir būtiski. Es dzīvoju Dienvidzviedrijā, kur Ēresunda tilts izveidoja jaunu reģionu, bet tad, kad jūs šķērsojot šo tiltu, tad ir ļoti no, nopietnas problēmas. Tas ir cits jautājums. Jautājums par Eiropas koordinatoru. kādi pasākumi šeit ir domāti un ar ko viņš nodarbosies. Un kā tas var uh, uzspiest regulu vai lēmumu dalībvalstīm, es gribētu dzirdēt jūsu atbildi. Ceturtais jautājums, ļoti vienkārši. E, kravas e, vilcienu vidējais ātrums ir 30 13 km stundā. The average speed from freight train going from You know, the ore mines up in the north for my... Un manā valstī vilcieni, kas šķērso visu valsti, no manas valsts līdz eh, kuģu būvētajām Spānijā, kāds būs vidējs ātrums, jo vismaz man tika teikt pirms pāris gadiem, ka vidējs ātrums ir 13 km stundā no, un kā tad eh, šeit notiks pārvietošanās no vienas valsts uz citu. I, I will end there, uh, Mr. Harbour, but only saying that I... Un es pilnībā atbalstu uh, vienā, no vienas puses to, šo pasākumu, bet man ir lielas bažas kopumā. Paldies par skaidriem jautājumiem. Round of shadows. Uh, Mrs. Rudolph next, and Mr. J Mr. Bielan. Eh, vēl dažādi referenti un eh, vai vēl kāds eh, grib izteikties? Nu, ļoti labi, ka var izteikties pēc Šmita kunga, jo viņš teica, ka bija atšķirīgs pieejas, tas tiesa. Es nāku no Študgartas, par kuru rakstīja prese, to problēmu dēļ, kuras minējāt, var teikt, ka ja komisija būtu uzspiedusi, zināmas lietas būtu prasījusi, mm, zinām projektu īstenošanu, tā būtu eh, guvusi pretējo no tā, ko vēlējās, un eh, konferātī kunga mm, ziņojums ir izcils, es domāju, ka tur vajadzētu piešķirt lielāku lomu koordinātoram. Uh, tā iemesla dēļ, ka pilsoņiem ir tiesības uzdot jautājumu, vai tas ir labs projekts, un tāpat arī Študgārte, vai nodokļu maksātāja nauda ir labi tikusi izmantota šajā projektā, vai arī to iespējams vajadzēja veikt citādi. Ja mēs neiesaistām cilvēkus jau no paša sākuma, tad turpmāk projekts palēninās, un tāpēc komisijai būtu liederīgi par to padomāt. Uh, Nu, jo tā teica, ka ir liederīgi runāt ar valstīm, ar reģioniem, mm, sadarbības jautājumos, jo šeit ir mm, kopīgi projekti ar kopīgu atbildību, un mm, mums jāraugās, kā mēs varētu iekļaut šos instrumentus. Es vēlētos arī uzsvērt to, ka referents minēja, ka jāuzsver koordinātora loma, iespējams, ka varētu to palielināt. Tas būtu devums, kuru mēs varētu sniegt, un mums ir jādara kaut kas specifiskāks, un šis jautājums ir svarīgs. Vēl cita lieta, jūs runājāt par finansējumu, bet ir arī citas problēmas saistībā ar finansējumu. Mm, lielie projekti tie maksā divreiz vairāk nekā sākotnēji paredzēts, un mums jau ir pieredze ar lielajiem dzelzceļa projektiem, maģistrālēm. Te ir runa tikai par divreiz lielāku maksu, bet pat vairāk, un uh, maksas reizēm var arī samazināt, bet uzņēmumi uh, jau no sākuma saprota, ka galvenie maksātāji saprot, ka maksājumi būs lielāki nekā paredzēts, tāpēc jādomā par rūpīgāku izstrādi un veidu, kādā tiek uzdot jautājumi vispār. Dziękuję bardzo, Pani Przewodniczący. Chciałem podziękować przede wszystkim. E, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties Kaferatī kungam un arī Eiropas komisijas pārstāvim par ievadu prezentāciju. Es piekrītu jums um, jūsu izklāstījumam par to, kādas ir problēmas. Um, jā, tiesa, pašreizējais tīkls drīzāk ir tāds kā uh, tādi kā tīkla eh, gabali, laukumiņi. Tas nav kopēji savstarpēji sasaistīts tīkls, un, protams, arī mums nav pietiekami integrēti dažādie transporta veidi un nav arī interoperabilitātes. Man ietekmē 11. lapusē minētais eh, salīdzinājums un arī ka tiek salīdzinātas izmaksas uh, dzelzceļa tīklam 2 miljonu eiro, bet vienlaikus uh, it kā tiek iegūts laiks, bet vienlaikus tiek pazaudēts laiks arī pie, pie robežas starp Austriju un Itāliju, jo Itālijas varas iestādes nepiekrīt tās inspekcijas rezultātiem, kas ir veikti jau Minhenē. Tas skaidri parāda, ka mums vēl daudz darām un mēs vēl daudz ko varam uzlabot Eiropas Savienībā. Es pārstāvu vienu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas ir uh, viena no uh, visvairāk atpalikušākajām uh, Eiropas Savienībā. Uh, es pārstāvu Poliju un tāpēc jāsaka, ka transporta jautājumi man ir īpaši tuvi un svarīgi. Jāatzīst, ka es tajā visā saskatu zināmas problēmas. Vispirms jau finansiāls dabas. Jā, tiesa, dokuments, ar kur jūs iepazīstinājāt, norāda, ka otrās opcija, ka mums būtu jādod priekšroku otrajai opcijai, bet vienlaikus šī opcija izmaksās arī dārgāk. Tā izmaksās par 15 eh, miljārdiem eiro vairāk turpmākajā finanšu plānošanas periodā. Tāpēc es vēlētos uzdot sekojošu jautājumu. Kā Eiropas komisija grasās nodrošināt to, lai būtu pietiekams finansējums TNT uh, eh, projektu īstenošanai, ja mēs izraugamies otro opciju? Otrakārt, es vēlētos eh, pievienoties kolēģiem, kas uzdeva jautājumu par uh, potenciālo administratīvā sloga pieaugumu un par eh, šo te koordinātoru. Ko eh, komisija darīs, eh, lai nodrošinātu to, ka koordinātoru pienākumi un uzdevumi neapdraud un neaizkavē šo infrastruktūras projektu īstenošanu. Un treškārt, manuprāt, ietekmes novērtējumā nav ņemtas vērā vidas problēmas. Rūls kundze pieminēja šo slaveno uh, gadījumu eh, dzelzceļa stacija Štutgartē. Manā valstī, Polijā, vidus apsvērumi noved pie ievērojams aizkavēšanās eh, attiecībā uz koridoru celtniecību, kas ved no Baltijas valstīm un tālāk uz uh, Dienvidu Eiropu. Un tas viss ir saistīts ar uh, protestiem, kas savukārt saistīti ar Natūra 2000 teritorijām. Vai Eiropas komisija ir ņēmusi to vērā, jo mums ir daudz nopietnākas problēmas eh, šajā ziņā Austrum Eiropā, jo eh, dzelzceļa tīkli un transporta tīkli kopumā tiek celti pilnībā no jauna. Paldies! Good. Well, we are a bit squeezed. Nu, mēs esam nedaudz aizkavējušies. Es ceru, ka mums būs iespēja par to diskutēt vēl tad, kad Koferatī kungs iepazīstinās ar savu ziņojumu. Es aicinātu nākamos kolēģus izteikties pavisam īsi. Baltas arī kungs. Sī, grazie, prezidente, Saro. Un nu, paldies, prieksēdi. Es izteikšos pēc iespējas īsāk. Pateicos Seržio Koferati un arī komisijas pārstāvim. Uzskatu, ka šī programma ir ļoti svarīga, lai attīstītu iekšējo tirgu un uh, tā, lai varētu palielināt investīcijas un izaugsmi, kas nepieciešama Eiropai. Koordinātora loma, kā to noteica un definēja Koferāti, viņam ir centrāla loma, lai būtu kā mediātoram starp reģionālajām un lokālajām Mm, prasībām, lai varētu veikt īstenošanu. Domāju, ka šie jaunie eh, transporta tīkli, ka šajos jautājumos būtu jāņem vērā ģeogrāfiski ekonomiska attīstība vidusjūra ir ļoti svarīgs posms pasaules jūras transportā. Visi eh, no Brazīlijas, Ķīnas, Indijas mm, nākušie kuģi Um, ceļot caur Suecas kanālu, un mums ir pēc iespējas ātrāk jānogādā šīs preces to gala mērķī. Tātad mums ir jāstiprina šie tīkli, lai varētu nogādāt uh, preces centrāla Eiropā pēc iespējas ātrāk. Uh, bet te ir arī mm, problēma, jautājums Balkāni. Mēs sveicam Horvātijas eh, novērotājus, drīzumā arī Horvātija pievienosies Eiropas Savienība, Serbija arī un citas valstis drīz eh, pievienosies, un es domāju, ka tik svarīgs globāls eh, projekts nevar neņemt vērā arī Balkānus, jo astotais koridors ir ticis eh, nobīdīts malā. Eh, runājot par finanšu ietvaru 30 miljārdu eiro, kas ir pāredzēti un kas nāk no 20 eh, Eiropas Savienības valstīm un 10 kohēzijas fondiem, ir paredzēti projektiem, kas ļaut varētu sasaistīt sauzemi, dzelzceļu un jūras transportu. Tātad runa ir par nelieliem pasākumiem, un šī ievērojamā programma skar 1500 miljārdus eiro. Un eh, vai komisija no, eh, nopietni uh, ņem vērā obligāciju projektus, jo pretējā gadījumā tas varētu palikt tikai teorētiskā līmenī, un mm, dalību valstis bez šī finanšu instrumenta nespēs īstenot eh, šo mm, transporta attīstību. Finally, Mrs. Vahajan. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte noch mal kurz an das Lielas paldies! Es vēlētos atgriezties pie Rūles kundzes teiktā. Uh, koordinātoru uzdevums koordinēt plānošanu. Es nāku no pierobežas reģiona, kurā ļoti daudz tiek runāts par pārobežu projektiem dzelzceļa jomā. Tie ir projekti, kas nav virzījušies uz priekšu, jo ir dažādas intereses, ir nacionālās intereses kuras būtu jāsaskaņo starp trīs valstīm. Tas ir mm, ļoti rūpīgs darbs, un brīdī, kad mm, lietas jāievieš praksē, tad rodas problēma, kad, kad dalība valsts mm, skata vai ir jā. Uh, jāsniedz arī savs finansējums, tad situācija var mainīties un sasaistes starp dažādām līnijām, savienojumi. Tur vajadzētu paredzēt cita veida finansiālo atbalstu, nevis TNT. Eh, Mums nepieciešams lielāks finansējums nekā līdz šim, jo bieži vien līdzekļi tiek izmantoti, lai, iz, lai izveidotu koncepciju, un pēc tam dalību valstis savā ziņā tiek pamestas, un projekts tiek um, bremzēts, jo dalību valstīm neizdodas atrast nepieciešamos līdzekļus, jo dalību valstī nav nekādas ekonomiskās intereses ieviest kādu konkrētu transporta līdzekli, un tādējādi projekts apstājas. Well, thank you all very much. Uh, just... Liels paldies e, jums visiem. Īsts komentārs no manas puses. Es domāju, ka viss šis jautājums par interoperabilitāti un standartiem ir viena no lielajām priekšrocībām, ko piedāvā otrā opcija, jo standarti, jo īpaši dzelzceļa sistēmā, tos ir iespējams ievērojami uzlabot. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un es zinu, ka mans kolēģis Brians Simpsons, transporta komitejas priekšsēdis, ļoti satrauc par to, ka uh, mums um, it kā nav vēlmes padomāt par um, iekšējo tirgu, um, domājot par savstarpējās atzīšanas jautājumu, interoperabilitāti un savietojamību dažās jomās. Um, šķiet, ka, piemēram, dzelzceļa tīklā Eiropā tas tiek pilnībā ignorēts un varbūt tas tik tiešām varētu būt mūsu komitejas pienesums, mēs varētu palīdzēt transportu komitejai eh, veikt ievērojumu progresu šajā jomā. Vai es došu vārdu vispirms komisijai, eh, un tad koferātīkungs jums, ja piekrītat. Lūdzu, tātad komisijas pārstāvim dažas minūtes laiks, lai pavisam īsi atbildētu uz uh, tiem jautājumiem, ko uzdeva kolēģi. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka ļoti daudz kas izskanēja. Uh, un es mēģināšu at sniegt dažas atbildes, bet es vēlētos piedāvāt arī divpusējas tikšanās eh, tiem deputātiem, kas vēlētos eh, runāt detalizētāk par šiem jautājumiem. Ehm, Piekļuvs jautājums ir 43. Eh, punktā, tāpat intermodālās biļetes ir visi tie elementi, kas ir paredzēti TNT projektā. Protams, ka tas papildina citas iniciatīvas un citus uh, regulējušos ietvars, bet par to mēs diskusē, diskutējām, un tas ir šobrīd arī priekšlikumā. Tālāk, kas attiec uz pilsoņu iekļaušanu, kā to varētu panākt infrastruktūras gadījumā, to jau minēja vairāk deputāti. Es domāju, tas ir ļoti izšķirīgs jautājums infrastruktūras politikā visos pārvaldības līmeņos. Uh, Un tas, kādā veidā mēs risinām šo jautājumu, mēs paraugamies uz katras pār, katru pārvaldības līmeņa atbildību, um, definējot projektu uh, un uh, diskutējot par projektu. Tas viss uh, paliek vietējā līmenī un, un tas netiek nodots Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka tas uh, noteikti nedarbosies un Štutgārda 21 ir lielisks piemērs tam. Uh, Tālāk, es domāju, ka daudzos gadījumos gan projekta sagatavošana nav pietiekami labi nodrošināta, gan komunikācija netiek pietiekami labi īstenota, un tāpēc es domāju, ka koordinātori daļai jau atrisinās šos jautājumus. Piemēram, Štutgara 21 gadījumos uh, tika uh, panākt vienošanās ar, uh, piemēram, uh, vietējās attiecīgās zemes eh, pārvaldību. Bet ir arī citi eh, šī parlamenta deputāti, kas strādā kā koordinātori. Jā, koordinātori varētu spēlēt nozīmīgu lomu un izplatīt labās prakses eh, piemērs, bet jānodrošina arī tas, lai šī komunikācija darbotos visu procesa gaitā. Uh, jo, lai pārliecinātu par investīciju nepieciešam, ir nepieciešams brīdī, tajā brīdī, kad nekas nenotiek, proti starp to brīdi, kad notiek eh, projekta izstrādāšana, līdz brīdim, kad šis projekts tiek īstenots, ir tāds kā baltais laukums, laiks, kurā nekāda komunikācija eh, nenotiek, un par to būtu jāpadomā, un koordinatori jau šobrīd spēlē lomu. Uh, kā komunikācija veicinātāji, un te mēs varētu viņu funkcijas vēl arī nostiprināt vienlaikus, arī respektējot to, ka saskaņā ar līgumu eh, projekta īstenošana ir dalībvalstu pārziņā, un to mēs nevaram nodot Eiropas Savienībai. Mm, Tas dod man iespēju arī runāt par koordinātoru lomu un par šiem, te, koordināt, par šiem koridoriem un par to, ka jāizvairās no pārlieku administratīvā sloga. Ja mēs paraugamies uz koordinātoru līdzinējo darbību, viņu ietekme ir tieši atvieglot eh, un eh, atļaut projektu efektīvāku izstrādi. Un es domāju, ka uh, Ehm, no šī viedokļa nav nekāda bažu par to, ka varētu parādīties papildus administratīvais sloks. Bažas drīzāk ir par to, lai viņi tik tiešām rīkotos atbildīgi. Mm, bet tas nav jārisina komisijas priekšlikumam. Un vienlaiks tas man noved pie ļoti svarīga jautājuma, kuru uzdeva Šmita kungs, bet kas izskanēja arī citu kolēģu izteikumos. Vai šis uh, tīkls atstās lielāku ietekmi nekā jau esošais. Un es domāju, ka te atbild rodama gan labākā plānošanā, pamatīgls nav tikai un vienīgi lēmumu, kas tiek pieņemta augstā politiskā līmenī, bet tas nozīmē, tas, tas atspoguļ arī transporta plūsmu, esošās infrastruktūras un tiek identificētas patiesās prioritātes. Tas nozīmē, ka ir nopietna plānošana. Uh, Eh, kas padarīs šo projektu īstenošanu vienkāršāk, bet ir jādomā arī par to, kā eh, juridiskie noteikumi eh, tiek formulēti, un te noteikti būs nopietnas diskusijas starp padome un Eiropas parlamentu, jo dokuments ir ievērojami pārskatīts transporta komitejā, nodrošinot lielāku elastību, fleksibilitāti, mm, 22. martā mēs runājām par vispārējo pieeju, bet es domāju, ka attiecībā uz šiem priekšlikumiem komisijas, eh, attiecībā uz šiem jautājumiem komisijas priekšlikums eh, dod labu pamatu un um, palīdz eh, dalībvalstīm īstenot daļu infrastruktūras politiku, lai veicinātu šī tīkla izveidošanos. Un visbeidzot, viens punkts, kas ir ļoti svarīgs, ir finansējums, pat ja TNT vadlīnijās kā tādās finansējums nav minēts, bet TNT um, tiek pieminēts tas, ka ir nepieciešams vairāk finansējuma Eiropas Savienības līmenī un cerams arī dalībvalsts līmenī, jo tas ir patiesa Eiropas Savienības eh, tīklus, kurā tiek uh, izvirzīts prioritāts, uh, tas ir mētieci, tās ir mētiecīgas investīcijas un piedāvājot pamatīgu koridors, mums ir jādomā arī par labāku sagatavošanos, lai mums būtu gala rezultātā labāki projekti. Uh, Un tas viss mums liek domāt par to, ka daudzgadu finanšu schēmas ietvaros mēs varam panākt savu. Mums ir jāpanāk e, tas, lai e, dalībvalstis saņemtu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības, jo tad tās varēs finansēt šos projektus. Un vienlaikus ir nepieciešams eh, labāk instrum, labāks instrumentu kopums, inovatīvi eh, finanšu instrumenti jāmobilizē Eiropas investīcija banka un jārod saiknes starp finansējumu un investīcijām nacionāla līmenī, eh, Eiropas Savienības līmenī un no dažādu investoru puses. Un darbs, kas tiks darīts arī pie šī projekta, noteikti to nostiprinās. Uh, Tātad finansējumam, protams, mums nav nekāda eh, brīnuma līdzekļa, bet mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai atvieglot projektu īstenošanu, un mums ir jākoncentrējas uz jau esošajām infrastruktūrām un jācenšas investēt līdzekļus pēc iespējas mērķiecīgāk. Liels paldies! Liels paldies par to, ka ieradāties uz mūsu komitejas sanāksmi! Uh, Un tagad vārds Koferātī kungam uz pavīs, pavisam īsu noslēgumu uzrunu. Sì, sarò brevissimo. Intanto volevo ringraziare i colleghi che anche. Jā, es eh, sākumā vēlētos pateikties kolēģiem par uzdotajiem jautājumiem, kur tika izvirzīti svarīgi jautājumi priekšlikuma izstrādē pateicos arī Pakē kungam, kurš noslēdza prezentāciju paziņojot to, ka nepieciešami realistiski un ambiciozi projekti, realistiski, jo mm, e, te, tas ir saistīts ar um, izmaksu samazināšanu, bet es vēlētos arī uzsvērt uh, ambīcijas vērienu. Uh, Tā ir visdelikātākā problēma, tad, kad eh, notiek darbības starp mm, nacionālā tīklā, ir nepieciešams sniegt, sasniegt konsensu šajos projektos, un tad, kad tiek veidota nozīmīga infrastruktūra, starpība, reizēm ir tāda, ka uh, institūcijas nesaprot, kādas ir cilvēku izjūtas, tāpēc viņi nostājas pret, un te ir nepieciešama labāka informēšana, labāka cilvēku iesaista, nosakot noteikumus, tā lai varētu ievie, ieviest korekcijas, ja tas būtu nepieciešams, lai samazinātu iespējami negatīvo ietekmi. Un ceru, ka varu rēķināties ar sadarbību ar kolēģiem. Par pārējo tad mēs vēl pie tā atgriezīsimies. Um, Lielas paldies, ka uzņēmāmies atbildību par šo ļoti nozīmīgo dokumentu. Tātad eh, dokumentu projekts būs pieejams līdz 30. Eh, maijam. 21. Jūnijā mēs to izskatīsim, grozījums varēs iesniegt līdz jūlijam un pieņemsim trans transporta komitejā, tas tiks pieņemts eh, septembrī. Mums ļoti daudz darba vēl darāms, un es ceru, ka mums izdosies sastrādāties ar transporta komiteju. Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam. Es vēlētos šeit sveikt vēl vienu uh, novērotāju, uh, Horvātijas pārstāvi. Kvaikovičs kungs. Jūsu uh, kartīte ir rozā krāsā, tātad uh, mēs varam zināt, kurš ir novērotājs. Mēs sveicam jūs mūsu vidū. Tagad koferētī kunga otrais atzinums Atzinums, kur mēs sagatavojam nodarbinātības komitejai par balto grāmatu Eiropas komisijai, programmu atbilstīgām drošām un noturīgām pensijām. Homen Roitens kundze ir atbildīgā persona atbildīgajā komitejā. Ēnu referenti eh, šķiet ir šeit. Kreutzmann eh, kungs ir liberāļu pārstāvis, Turunens kundze nav zālē, Rūlas kundze. Es izteikšos ECR grupas vārdā, un Diona kungs arī ir šeit, sveicu viņu. Um, es atvainojos, mūsu rīcībā nav tik daudz laika. Presidente. Paldies, priekšsēdi. Jā. Pensiju jautājuma nozīmība jums nav sveša. Un es domāju, ka komisija ir arī sapratusi šī temata nozīmīgumu. Sākumā iepazīstināt ar zaļo pēc tam balto grāmatu. Tas pierāda to, ka eh, šī temats ir steidzam risināms Eiropā. Un, uh, Mm, te arī problēma parādās nosaukumā. Nav nejauši, ka tiek runāts par atbilstīgām, drošām un noturīgām pensijām. Un uh, krīze, ekonomika, pašreizējā situācija ir uh, nostādījusi nelāgā situācijā. Es prognozes un, un cilvēku situāciju. Līdz ar to ir jāsaskaņo atšķirības, jāizlīdzina atšķirības dalību valstu vidū nepieciešama lielāka kohēzija ne tikai transporta, bet arī uh, pensiju jomā. Un, uh, ar saskaņošanu ir jāveic zināms uh, Mm, skaits eh, darbību, pasākumu. Es tikai norādīšu šobrīd uz galvenajām problēmām. Lai sasniegtu stabilitāti, tad eh, pensijas vecumam jābūt vienādam visās mm, dalību valstīs un tam ir jābūt saistītam ar paredzamo dzīves ilgumu. Bet šim atzin, šim, šī, šai sasaistē nevajadzētu būt automātiskai. Uh, tad, kad ekonomikā ir gari negatīvie periodi. Un tad nu, paredzamais dzīves ilgums mm, izjūtas sekas, un reizēm pat eh, tas samazinās. Līdz ar to domāju, ka ir nepieciešams, lai būtu sasaiste. Uh, pensijas vecumam, vīriešiem un sievietēm, ja vēlamies, lai būtu stabilitāte, bet pensijas vecumam jābūt saistītam ar brīvprātīgu principu, eh, ieviešot arī rosinošus nosacījumus, piedāvājot arī piedāvājot rosinošus pasākumus. Uh, un tā, lai tas neatstātu nekādas sekas globālajai nacionālajai sistēmai. Pēdējo gadu laikā arvien vairāk cilvēku ir devušies ātrāk pensijā nekā paredzēts, un tas saistīts ar ražošanas mm, sektora krīzi, jāsamazina priekšlaicīgā pensionēšanās, bet, mm, lai to panāktu, nepieciešama ekonomiskā izaugsme. Tātad nepieciešams radīt jaunas darba vietas, stabilizēt pašreizējās un mm, paralēli to arī skatīt ar garantēto minimālo ienākumu skaidri atbalstot arī mm, pašu cilvēku ieguldījumu. Un te ir sistēma, kurā tiek izdaras, izdarītas izvēles dalību valstīm, un mēs balstāmies uz eh, tādu sistēmu, kur galvenokārt ir mm, kapitalizācijas princips, eh, kur cilvēki iegulda savu mm, daļu Te ir šī galīgā vērtība, kur ir ierobežota, jo bieži vien eh, darba dzīves ilgums ir fragmentēts, un tas ir jāuzlabo, jāpapildina tā, lai būtu līdzīgi rādītāji. Ir otrais pīlārs, kas ir papildinošs, un tas ļoti svarīgi Baltijā grāmatā, bet kas ir uh, vēl jau svarīgāks mūsu darbā, un mm, tamdēļ nepieciešams noteikti risinājumus, kas mm, dotu pārliecību par investīcijām, kas garantētu kapitālu, kas tiktu izmantots karjeras beigās, paredzot papildus ienākumus. Tātad otrajā pīlārā vēlējos mm, papildināt to, ka attiecībā uz pakāpenisku un harmonizētu uh, pensijas vecuma palielināšanu, tur ir atsevišķa nodaļa sievietēm, vienāds vecums sievietēm un vīriešiem pensionēšanas vecumā ir ļoti nepieciešams. Sievietēm ir nepārtrauk. Reizēm ir pārtrauktāka šī uh, profesionālā dzīve, viņām ir bērni, un tas ir arī jāņem vērā. Uh, un uh, sieviešu pensionēšanās uh, vecums var būt tādā pašā līmenī kā vīriešiem, bet nepieciešams ieviest risinājumus, kurā tiek ņemta mm, darba dzīves pārtrauktība, kas skar mm, vīrieši, uh, sievietes, un tas ir neizbēgami, jo mātes lomas īstenošana ir sievietei raksturīga. Un, um, Reizēm rūpes uh, var tikt dalītas, bet, mm, pārš, bet atsevišķi pienākumi atkal nē, un te ir jāsamazina elementi, kas traucētu harmonizācijai, paredzot uz priekšu šos gadījumus un galīgo uh, izmantošana papildus ienākumu prognozēm. Te ir jaunas problēmas, kas saistīts ar cilvēku mobilitāti Eiropā. Tātad arī šeit ir nepieciešama tehniskā un fiskālā saskaņošana, kas attiecas uz visiem investētajiem resursiem Un tāpat arī detalizētāk risinājumi. Nākotnē mums būs nepieciešamas eh, publiskās prognozes, un es esmu pārliecināts, ka tas jautājums, no kura nevaram atteikties, ir šis otrais pīlārs, kas ir jānodrošina, jāgarantē. Tas būtu eh, tas, tie sākotnēji tie komentāri, domāju, vēl tālāk atgriezīsimies arī pie pārējiem aspektiem. Well, thank you very much for a very clear introduction to a very crucial... Paldies. Hansli kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses gribētu to darīt zināms Petikainen kundzes komentārs, kur nespēja būt šodien kopā ar mums. Viņas komentāri attiecas uz balto grāmatu par pensijām. Pirmais ir sakojošs secinājumos par eh, cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību ir norādīts, ka vecākiem cilvēkiem ir eh, vairāk pakļaut nabadzībai. Tāpēc ir būtiski nodrošināt adekvāts pensijas nākotnē it īpaši ekonomikas e, krituma apstākļos. Apsveicam komisijas visaptvarošo pieju un noturīgu adekvātu pensiju nodrošināšanu Eiropas Savienībā. Otrkārt, referents jau to pieminēja, bet Petikainen kundze atbalsta viedokli, ka ir vajadzīga pastiprināta pārobežu sadarbība. Tas attiecas uz iespēju pensiju saņēmējiem, e, tās saņemt, kas uzkrāts dažādās valstīs, kas ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies nodrošināt pārvietošanās brīvību Eiropā. Aizvien vairāk cilvēku pārceļas no vienas valstis uz citu savas karjeras gaitā. Tāpēc iespēja apvienot dažādus um, pensijas uh, uzkrājumus ir būtiskam. Tālāk, papildus pensiju schēmas. Pašreizējos ekonomikas apstākļos. Tej kvesti. I po čvārte, tegoročne. Šādas schēmas ir ļoti nozīmīgas, un Petikainis kundze gribētu redzēt ambiciozākus projekts šai sakarā. Tālāk, novecošanās faktors, kas ir galvenais temats šogad. Pietikaļens kundze apsveic komisijas eh, plānu veikt eh, apziņas, eh, apzināšanās pasākumus, lai varētu koriģēt un pakārtot un adaptēt profesionālo dzīvi tiem cilvēkiem, kuri tuvojas pensionēšanās vecumam. Tie, tie bija pietikaļens kundzes komentāri. Un Es ar gandarījumu uh, uzklausīšu jūsu komentārus un darīšu tos pieejams Petikainenes kundzei. Paldies, Kānsdīgs kundze, Mātaškungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. At... Krocman kungs nevar būt klāt, bet ar prieku viņu aizvietoju. Tā kā mēs runājam par šo direktīvu. un saskaramies ar ekonomikas finanšu krīzi. Tāpēc eh, ļoti svarīgi ir tas, ka pensiju uzkrājumi ir eh, jāpadara elastīgāk, lai varētu stāties pretī mm, šī brīža dažādiem triecieniem. Mums pastāv 27 atšķirīgas eh, pensiju schēmas, tās ir balstītas uz dažādām fiskālām, sociālām, ekonomiskām attīstībām, atsevišķās dalībvalstīs ir daudz pilāru sistēma, un Koferati kungs arī pieminēja to, ka mums ir uh, Eh, jāsadala ienākuma avots vecākiem ne tikai valsts pensijas, bet arī darbietu pensijas un arī privātās pensijas iespējams. Bet vairākas um, dalībvalstis saskaras ar milzīgo pensu. Uh, darba vietas pensija ir jāpalielina, jāstiprina, bet atkal finanšu krīzes apstākļos tas nav viegli risināms uzdevums. Eiropas komisijas eh, plāni koncentrējas uz iekšējā tirgus aspektiem, uz prasmju ekonomikām, un manā valstī, tomēr Nīderlandē, pensiju fondi Eh, lielāko ties jau eh, sadala pamat līdzekļus un mums ir ļoti rūpīgi jāseko, kā notiek uzraudzību šiem pensiju fondiem. Uh, of, uh... Tālāk. Nodarbinātības pensijas to uzraudzībai būs sava cena, un ļoti rūpīgi ir jāseko tam, lai finanšu krīzes apstākļos netiktu kavētā kopējā. It, and... Eh, kopējā struktūra par to kādam jāmaksā, bet jā. Ja uzņēmumi strādā bez peļņas e, un bankrotē, tad situācija ir, e, tad situācija ir visai bēdīga. Tālāk e, pensiju schēmas un negatīvi ietekme, kāda šeit var būt salīdzinājumā ar apdrošināšanu, protams. Tālāk pārvietojamība arī ir vēl viens jautājums Un bez tam arī mēs dzirdējam no komisijas, ka uh, nav bijis nodoms um, izgriezt un pārlīmēt tekstu no so, uh, eh, maksāt spējas divi. Mums ir jādomā par salīdzināmiem noteikumiem, salīdzināmiem produktiem. Un noslēgumā gribu teikt, ka mums ir jādomā par iekšējā tirgus uzlabošanu, tad mēs varam garantēt noturīgu pensiju, tad mēs varam to e, izmaksāt un uz to vajadzētu koncentrēties mūsu, gan mūsu komitejai, gan, gan Eiropas Savienībai kopumā. Un Kreutzmann kungs cerīgi gaida jūsu e, viedokļus. Paldies, Dijon kungs. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Er Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Ir vairāk svarīgi punkti. Jau viens tika minēts. Doma saskaņā ar kuru vajadzētu skatīt kolektīvos pensiju fondus kā garantiju, kā drošību, kas atbilst uh, pienākumiem, kas saistās ar maksātspēju. Pretējā gadījumā iestāsies hauss, ir valstis, kurās ir otrais pīlārs. Šādas schēmas, kuras pārvalda sociālie partneri, ir virkne garantiju, kas ir iekļautas šādās schēmās un nav vairs nepieciešams ieviest maksāt spējas prasības, tas ir svarīgs aspekts, jo, ja komisijas projekts mm, reiz tiktu pieņemts, lai kādā formā tas arī būtu, tas varētu novest pie lielāka aptvērumu un ir 55% norma, to vajadzētu palielināt un Nīderlandes pensiju fondiem rastos nozīmīgas problēmas. Te nav Saprotams, kāpēc komisija ikreiz pie tā atgriežas. Protams, Eiropas direktīva varētu uzlabot attiecībā uz definīcijām, bet nav nekāda iemesla piemērot ierastās prasības pensijām Mm, kad tiek sastādīta pensija dažādās dalību valstīs, var pamanīt, ka ja var iegūt uh, tik lielu pensiju atkarībā no ieguldījumiem fondos, un zams, ka var uzlabot mm, dažādus aspektus, pārskatāmību, iegūtās tiesības. Mēs jau par to esam runājuši. Mm, vē attiecībā uz sistēmu Eiropas līmenī, un tāpat eh, mēs vēlētos jautāt komisijai, kādas būtu eh, nodokļu sekas, jo netiek eh, maksātas mak papildu maksas, kad tiek saņemta pensija, un ja kāds pameta valstis, valsti, kurā netiek maksāti nodokļi papildus, bet viņš dodas uz eh, citu valsti, kur ir cita situācija, un tad eh, kā jāveic aprēķini, tā nav tāda pati situācija, vērtējot pensijas sistēmu. Ir tāda pensijas sistēma, kas balstās uz uzkrājumu, ir citas, kurā tiek izmantotas citas metodas. Uh, Un, ja tiek sajauktas abas, tad ir grāmatvedības rakstura problēmas. Referents runāja par pensionēšanās vecumu pēdējo reizi, ko komitejā tika pieņemts lēmums pie tam tik rūpīgi nepievērsties. Jāte, jāsaka, ka pensijām jābūt noturīgām nākotnē, tam nav tiešas sasaistes ar iekšējo tirgu. Lai nu kā ir jāuzsver tas, ka cilvēkiem jādod iespēja strādāt līdz pensijas e, vecumam, un tas nevienmēr tā notiek. Cilvēkiem, kuriem ir vairāk par 60 gadiem, ir grūtības atrast darbu. Uh, Un te ir darba devējiem pienākums raudzīties tā, lai visi var strādāt eh, līdz pensionēšanās vecumam. Tālāk jau var, eh, var runāt par pensijas lēmuma mm, paaugstināšanu. Bet, nu, tie bija tādi sākotnējie komentāri vēlu veiksmīgu darbu referentam. Liels paldies! pavisam īsi uh, eh, Stračekunga vārdā, kas ir ēna referents no manas politiskās grupas. Vispirms es vēlētos uh, uzsvērt tos punktus, uh, kurus pieminēja jau arī Diona kungs, proti par, par uh, finansējumu palielināšanu jau esošajām pensiju schēmām. Uh, uh, definēto jeb noteikto iemaksu uh, schēmā. Ja tas tik tiešām uh, tā arī notiks, līdz ar to uh, tiks uh, izslēgts finansējums, kas ir paredzēts uh, kompāniju attīstībai, un es domāju, ka apvienotajā karalistē mums ir lielāks prasības un uh, Daudzi mazie un vidēji uzņēmumi jau šobrīd uzņems mm, milzīgu atbildību attiecībā uz pensijām. Es domāju, ka mums ir jāatceras diskutējot par uh, pensijām, ka, ka šīs iemaksas kaut kur ir jāatrod un šīs iemaksas var atrast tikai un vienīgi reālajā ekonomikā. Un uh, daudzi no mums ir investējuši pensiju fondos, kas attiecīgi investē arī reālajā ekonomikā. Tāpēc mums ir jāraugās uz uh, vispārējo ietekmi, kā tam visam ir. Es domāju, ka daudz valsts tas ietekmē ne tikai uh, Nīderlanda, arī apvienoto karalisti, un arī tāpēc eh, mēs noteikti eh, vēl detalizētāk par to runāsim. Ir vairāki eh, priekšlikumi un Ir jādomā arī par tiem cilvēkiem, kas darba tirgu ierodas, kas sāk darboties darba tirgu par viņu pensijām. Uh, ir jādomā par dzīves ilgumu un iespējams, ka tagad iemaksas būs jāveic ilgāk, un mums ir jādomā arī par to, kāds, kāda nodarbinātība būs uh, nākotnē kopumā. Un um, Arī es, es esmu šķērso 65 gadu slieksni, tāpat kā kolēģi, un es arī lieliski apzinos uh, šo aspektu, kas ir saistīts ar mūsu nākotni, proti uh, aktīvu veselīgu novecošanu. Tarbēlskungs ir ieradies, vai arī jūs vēlētos ko piebilst? Un pēc tam došu vārdu koferātī kungam. Paldies priekšsētā! Uh, Es nu pat nosvinēju 49. Uh, dzimšanas dienu, šis ir mans 50. dzīves gads, un es tik tiešām nopietni sāku domāt par pensiju. Vispirms jāsaka, ka es nāku no valsts, uh, kurā uh, pensiju uh, sistēma tika ieviest pēc uh, kara, kad bija vairāk aktīvo nekā uh, to, kas saņem pensijas, bet šobrīd, kad situācija ir citāda, mums ir jādomā arī par citādu finansēšanu. Trīs komentāri par koferatīkungu teikto. Es gribētu teikt, ka, protams, mēs runājam par dzīves ilgumu, varbūt uh, sieviešu uh, dzīve ir saistīta ar lielāku risku, taču dzīves ilgums nav vienāds visām profesionālajām kategorijām. Piemēram, um, skolotājs dzīvos ilgāk nekā uh, ogļracis un tas, kurš strādā rūpniecībā. Uh, protams, ka šobrīd dzīves ilgums nav uh, vienāds, un mums būtu jānošķir tie posmi mūsu darba dzīvē, kur ir varbūt uh, Uh, saistīta ar lielāku risku, jeb lielākām grūtībām. Otrs komentārs - nodarbinātības līmenis. Tiem cilvēkiem, kas tuvojas uh, pensijai, pirms pensionēšanās vecumā aktīvo iedzīvotāju skaits ir ļoti atšķirīgs dalībvalstīs. valstīs no 55 līdz 64 gadiem 36% iedzīvotāji Beļģijā, piemēram, strādā šajā vecuma grupā. Un tas viss nevis tikai tāpēc, ka eh, rūpniecībā notiek pārstruktūrēšanās, bet eh, runa ir arī par eh, sektoriem, kuros nodarbinātība vispār ir, kuros aktivitātes ir daudz uh, aktīvāks, tāpēc es domāju, tā vietā, lai palielinātu pensionēšanās vecumu, mums būtu jāpadomā par to, kā mēs varētu nodarbināt cilvēkus, kas ir pirms pensijas vecumā un ir spiesti doties pensijā, pensijā, lai gan varbūt nemaz nevēlas to vēl darīt. Un treškārt ir ilgspēja. Mums ir nepieciešama droša pensiju sistēma, un es nesen uh, Eh, lasīju, šķiet, ka Financial Times, ka tad, kad British Petroleum uh, eh, sāka piesārņot uh, eh, ASV krastus uh, pēc kāda negadījuma, tad vidas attīrīšana Uh, attiecīgi izmaksāja uh, ļoti dārgi, un tas savukārt radīja liels izmaksas uzņēmumam, līdz ar to tas apdraudēja arī strādājošos, un es domāju, ka tas nav pareizi, ka šāda veida uh, negadījums var ietekmēt, piemēram, strādājošo pensiju. Nu, es saprotu, ka tas varētu, tā varētu būt daļa pensijas, kas ir atkarīga no svārstībām eh, biržā, bet mums ir jānodrošina pamat pensija ar drošu finansējumu sistēmu. Paldies! Mrs. Weiler, final word before we Ich kann es ganz kurz machen. Bādērs kundze. Möchte mich darauf beschränken. Es teikšos īsi, jā. Es vēlētos ar, aprobežoties ar mūsu uzdevumiem, ar mūsu pienākumiem, ar šiem aspektiem. Uh, kā Sarabēla kungs jau nolikā minēja, nu, tad, kad ir fondi, uz kuriem iespaidu atstāja pārobežu notikumi, šajā gadījumā Eiropas Savienībai ir jāsniedz garantijas pensiju saņēmējiem, bet gadījumos, kad runa nav par pārobežu gadījumiem, un kad nav runa par pensionāru brīvību, tad ir cits gadījums, un es nevēlētos, lai komisija uzliek par pienākumu dažādām dalību valstīm, tā lai pensionēšanās vecums tiktu palielināts. Visas dalību valstis zina, ka pensiju jautājums ir ļoti ļoti pretrunīgs un valstu mm, parlamentu deputāti cenšas atrast līdzsvaru starp mm, izmaksu palielināšanu un arī dzīves ilgumu palielināšanos, un mm, ja Brisele dod pavēles, saka, ka kas jādara, tas nav atbilstīgi, izņemot trā, pārobežu gadījumus, kad ir jānodrošina patērētāja aizsardzība. Esmu pārliecināta, ka valstu parlamentu deputāti arī pievērsīsies atbildīgi šiem jautājumiem, kā rīkoties gadījumos, kad kad cilvēki dodas pensijās un tā, lai viņi nedzīvotu Nu, nabadzībā. Tas ir arī valstu parlamentu uzdevums. Te ir jābūt uzmanīgiem. Redzu, Francijā priekšvēlēšanu kampaņu, mm, tāpat kas tad notiks Vācijas e, kampaņā, kas notiks pensiju jautājumos, ir Grieķijas situācija. Lietām ir jāmainās, bet pašiem Grieķiem ir jālemj. Tas nav normāli, ka mēs mm, sniedzam norādes, pat ja tās būtu netiešas. Mēs nevaram varam noteikt eh, pensionēšanās vecumu. Well, I know that we have uh, Mr. Jacobs from the Commission. Mums ir Jakob kungs no komisijas. Un vēl Koferāti kungs, varbūt mēs varam pie eh, jūsu sacīto iekļaut eh, E, uzklausīt pēc tam, ko Ferātīkungs mums ir jāpabeidz uzklausīt e, jūsu ziņojumu skatīšanu. Jā, dažas piezīmes no manas puses. Gribu pateikties kolēģiem par paustajiem viedokļiem un idejām. Es tās ieklauš, iekļaušu e, savā darbā. Bet tam. Um, Runājot par dzīves ilgumu palielināšanos, es ceru, ka šajā sakarā un ceru, ka mēs dzīvosim vēl ilgāk, bet dzīves ilguma palielināšanās varēs, un tai ir jāsniedz izmaiņas eh, sociālās nodrošināšanas sistēmā, ja mēs vēlamies, lai E, pensija būtu būtiska, nevis kaut kāda pensijas karikatūra. Problēmas, kas tika izklāstītas konkrēti no parlamenta puses, tad, kad mēs runājam par nabadzību, uh, Pensija ir pilnīgi nepieciešama miljoniem e, cilvēku. Pārorganizēt sociālās nodrošināšanas sistēmu ir tikai ar divām iespējām. Vai nu palielinot pakāpeniski pensionēšanās vecumu, tā tad strādāt, strādāt ilgāk. E, turklāt ar nosacījumu, ka mm, Eh, veselības eh, apstākļi, veselības stāvoklis ir labāks nekā bija mūsu vecākiem, vai arī eh, pārveidojot maksājumu sistēmu. Un šis otrais aspekts, otrais pilārs, pirmajā pilārā, publiskajā nodrošinājumā ir jāņem vērā tādas uh, iedzīvotāju grupas kā sievietes, atsevišķi nodarbinātie, bet otrajā uh, pilārā pamatemats mūsu komitejā ir rast risinājums tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar mobilitāti, un it īpaši rast tādus instrumentus, ar kuru palīdzību šī piespiedu uzkrājums netiktu pakļauts e, ekonomikas ciklu riskiem. Investīcijām ir jābūt mērtiecīgām ar noteiktām garantijām un ir jāparedz e, stabils raksturs šo investīciju izmantojumam, lai e, atsevišķi cilvēku uzkrājumi nepazustu, tāpēc, ka ir notikusi maldināšana vai e, nepareiza pārvaldība. Tāpēc jāpiesaist ir sociālie partneri, lai lemtu par otrā pilāra pārvaldīšanas veidiem. Paldies! Mēs e, cerīgi gaidām jūsu ziņojumu, kurš Eh, kurš tiks prezentēts 13. maijā un balsojums 10. jūlijā. Un eh, Džekobs kungu pieminēja, bet man šķiet arī Lichtenberger kungs arī no komisijas ir klāt, bet diemžēl nav laika mums uzklausīt uzklausīt eh, šos pārstāvis, un mēs pārējām pie nākaš, nākamā punkta, kas ir busutilkungs ziņojums. Es eh, domāju, ka mums ir ap pusstunda palikus, lai izskatītu jūsu grozījumu. Mums ir saņemt vairāk nodrīgi grozījumi, un no eh, komisijas arī ir pārstāvi eh, klāt, un mēs varēsim uzklausīt viņu reakciju. Bet tagad es došu vārdu Busutilkungam, pēc tam ēnu referentiem, De Campos, Lehigārda kungs, Trenta Filidis nav klāts. We'll can have a useful debate nonetheless. Uh, so, rapport... Un eh, tagad dodu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Man sagatavotais ziņojums par iekšējā tirgus rezultātiem ir paredzēts, lai reaģētu uz komisijas eh, sagatavotu rezultātu vērtējumu. Mums kopš iepriekšējās sarunas ir not ir notikušas zināmas izmaiņas. Komisija ir sagatavojusi jau, div, sagatavojusi jau 23. rezultātu apkopojumu, un arī mums bija Solvit ziņojums par e, problēmu risināšanu iekšējā tirgū, lai tā būtu efektīva. Un tagad reakcijas, kas izriet no 66 grozījumiem, kuri ir saņemti manam ziņojumam. Galvenokārt tie koncentrējas uz eh, ziņojuma aktualizēšanu, lai varētu ņemt vērā to attīstību, ko es tikko jau e, skaidroju. Tātad tas ir samērā vienkārši un lielu strīdu šeit nav. Un jāsaka, lielākā daļa grozījumu, kurus es saņēmu no kolēģiem, e, lielā mērā ir iecerēti vienā virzienā, un man pat grūti būtu, e, grūti ieteikt balsot pret kādu no šiem 66. Es domāju, tas ir neticami labi iekšējā tirgus eh, komitejā, kur mums valda tāds miers un saskaņa. E, Un es arī gribētu sniegt reakciju uz komisijas jaunajiem ziņojumiem, ikgadīgo pārvaldības pārbaudi un arī jau apsveicu komisiju šī ziņuma sakarā, jo uzskatu to kā aicinājumu uz mūsu komitejas aicinājumu apvienot vairākus ziņojumus, lai varētu nodrošināt labāku koordināciju. Un, manuprāt, tajā, kas attiec uz koordināciju, ikgadējā pārvaldības pārbaude ņem vērā e, tos virzienus, kādus mēs būtu iecerējuši. Tomēr komisija vēl aizvien plāno uh, atsevišķus ziņojumus par vairākiem elementiem, kas iekļaut šeit ir tādiem, kā iekšējā tirgus uh, rezultāta apkopojums būs un arī solvid ziņojumu. Un, ja es saprotu, atsevišķie ziņojumi E, padarīs gala rezultātu kā divgadīgu pasākumu, tomēr jābažījās, ka vai mēs, vai komisija nenovirzīsies no šīs holistiskās pieejas atpakaļ uz fragmentētu. Lūk, šīs ir bažas no manas puses, ko es tomēr gribētu paust. Tāpat arī es gribētu redzēt, lai komisija vairāk piedāvātu pilsoņiem integrētas paketes runājot par eh, pieeju problēmu risināšanā, ar kurām tie saskaras eh, iekšējā tirgū. Progress tiešām ir eh, bijis vērojams pagātnē un nesenā pagotnē ar vairākām iniciatīvām, tādām kā vienots apkalpošanas lodziņš jeb vienas pieturas aģentūra, and also services such as Solvit and Europe Direct. Un arī eh, vēl citiem pasākumi, bet no atgriezeniskās saiknes, ko es saņēmu, divi eh, būtiski jautājumi izskan, kas būtu kā vienas monētas divas puses. Pirmkārt, eh, pārāk daudz vēl aizvien pārāk daudz pakalpojumu, pārāk maz zināšanu par to, kādus izmantot un kad. Un tas noved pie apjukuma pilsoņu vidū un e, tālāk noved vainu pie tā, ka ir jāmeklē e, risinājumi nepareizos avotos vai citos gadījumos, pilnībā atsakoties e, no risinājumu meklēšanas. Un, manuprāt, Tā ir iekšējā tirgus barjera, kura mums būtu jāapkaro līdz e, mēs sākam spēt to pārvarēt, un daži risinājumi ir e, norādīti ziņojumā, kā arī grozījumos, un tie aicina uz sadarbību starp dažādiem dienestiem, un arī uz tiem pakalpojumiem jākoncentrējas, kas darbojas vislabākajā veidā. E, otra puse šai monētai ir tā, manuprāt, ka pilsoņi vēl aizvien jūtas e, apjukuši, e, saistaskaroties ar jautājumu, uz kurieni tad zvanīties un uz Eiropu. Šeit nav runa par ārlietām, bet par iekšējo tirgu. Un kur tad pilsonim vērsties, ja tas vēlas tuvoties Eiropai? Un šī problēma eh, izriet no e, sajūtas, ka birokrātija pilsonim vēl šķiet prātām neaptvērama. Un rezultāts ir tāds, ka dažkārt vieglāk ir ar problēmu sadzīvot, nekā to atrisināt jo e, dažādajos dienestos un pakalpojumos pastāv milzīgs labirins, un arī tas ir atspoguļots kolēģu grozījumos, ka šāda situācija nav pieejama. Ir jāuzlabo pilsoņu e, piekļuve un jānodrošina e, sadarbības iespējas un risinājuma iespējas visām barjerām iekšē tirgū. Protams, iespējas ir bezgalīgas un ziņojums nav visaptverošs un izsmeļošs, bet tajā ir mēģināts prezentēt kādu ideju kopumu un kolēģus aicinu nākt klajā ar turpākiem plāniem un idejām par to, kā risināt eh, šos pasākums un veidot spēcīgāku iekšējo tirgu. Tas attiektos uz 66 grozījumiem, kurus esmu saņēmis, atkārtoju, ka vēlos pateikties kolēģiem par sadarbību un tik tiešām uh, uzskatu, ka šeit ir konsensuāli pūliņi pielikti ziņojumā, kas varētu gūt plašu atbalstu šajā komitejā, un es strādāšu šajā sakrā tuvāko dienu laikā, lai piedāvātu kompromisa grozījumus. Man vis, ir vismaz pieci kompromisa grozījumi jau prātā, kurus es varētu iesniegt, lai apvienotu e, atsevišķus grozījumus e, viengabalainākā veidā. Un tas būtu no manas puses viss priekšsēdētāji, un atkarībā no tā, ko uzklausīšu no kolēģiem, es varētu izteikties vēlāk. Paldies! Eh, paldies par šo pārskatu! Un pateicos eh, jums un ēnu referentiem par ziņojumu aktualizēšanu, kas ir vienmēr grūta eh, problēma ar šiem ziņojumiem. Tagad, eh, kas tad ir sakāms ēnu referentiem? Koreja de Campos nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties kolēģiem Busutilam par viņu uzstāšanos un atvērto nostāju un gatavību uzklausīt grozījumus, kas uh, ir referen, uh, e, kas ir iesniegtas 39 grozījumus var pieņemt no 66, kas ir, manuprāt, ļoti labs rezultāts. E, grozījumi visi ir ieturēti vienā līnijā. Tas nozīmē, E, uzlikt tādu lielāku atbildību dalību valstīm kvalitatīvi un savlaicīgi transponējot direktīvas, kas garantē iekšējā tirgus funkcionēšanu. Paziņojums par iekšējā tirgus pārvaldību 2011. gadā pētī pārvaldības e, ciklu un Parlaments. Eh, un tas dod mums iespēju gūt eh, skaidrāku ieskatu iekšējā tirgus funkcionēšanā. Ar Busutilgu kungas ziņojumu grozījumiem šis dokuments tiek stiprināts. analīze konkrētiem rezultātiem ir nepieciešama, eh, ir jāpētī konkrēti rādītāji, Solvit, e IMEI un citi, lai informācija e, varētu tikt noderīgi izmantota. E, ir jāparedz eh, efektīvāka eh, kontrolas un uzraudzības sistēma. Un noslēgumā gribu sacīt, ka mūsu komitejā pastāv liela vienprātība, un mums būs labs eh, dokuments, kurš komisijai un padomēji darīs zināmu mūsu apņēmību attiecībā uz labu iekšējā tirgus funkcionēšanu. Paldies! Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos apsveikt uh, referentu par sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka 66 grozījumi pierāda to, ka tas ir bijis pareizais lēmums atlikt šī uh, ziņojuma izskatīšanu pār, uz pāris mēnešiem. Līdz ar to mēs saņēmām uh, pēdējos datus attiecībā uz rezultātiem un vispārējo. Uh, ieskatu par notikumu attīstību. Es domāju, ka grozījumi eh, pierāda to, ka mēs esam saņēmuši atjauninātu informāciju. Paldies par to. Priekšsēdētā ar jūsu atļaujas vēlētos teikt, ka ļoti žēl, ka grozījuma iesniegšanas termiņš pēdējā brīdī tika mainīts un līdz ar to mani grozījumi netika iesniegti sa saulaicīgi. Protams, ka arī uz mani gūstas eh, zinām daļa atbildības, bet es domāju, ka Varbūt mēs varētu par to padomāt vairāk turpmāk. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs skaidrāk uh, norādītu uz vainīgajiem, uh, sagatavojot šos kompromisus. Es domāju, ka mums būtu jāsamazina uh, attiecīgais rādītājs uz 0,5%, tātad neizpildes rādītājs. Es domāju, ka, ja mēs nosaucam attiecīgi vainīgos vārdā, tas varētu dot savus rezultātus. Tas pats sākāms arī uz aizkavēšanos uh, un nesaulēcīgu izpildi Es ceru, ka referents ņems vērā dažas no šīm idejām, kad mēs strādāsim pie kompromisiem. Lielas paldies eh, priekšstādātājiem, paldies referentam. Eh, paldies, es nezināju, ka jūs saskārāties ar problēmām ie, iesniedzot savus grozījumus, bet es eh, domāju, ka Busutilkungs varētu ņemt vārsos Rūskundze. Jā, paldies priekšsēdētājs, var izteikties ļoti īsi. Es varu pateikties referentam par lielisko ziņojumu un labiem eh, grozījumiem. Mana grupa pilnībā atbalsta šo priekšlikumu un, mm, kas attiec uz visu pārējo, tad mums nav īpaši daudz laika un tāpēc arī tas būs viss no manas puses. Paldies un tagad Bīlēna kungs. Liels paldies priekšsēdētāji. Uh, Mūsu rīcībā nav daudz laika, tāpēc izteikšos pavisam īsi. Vēlos izmantot šo iespēju un pateikties referentam par lieliski sagatavoto ziņojumu. Es esmu iesniedzis 15 grozījums un, kopā ar referentu un 5 pašu grozījums. Man grupa pilnībā atbalsta un mēs esam gatavi strādāt pie kompromisiem. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas ko piebilst? Vai komisija vēlas ko piebilst? Labi, tādā gadījumā Busatilkungs eh, vārds jums apkopojumam un turpmākiem soļiem darbā pie šī dokumenta, lai pieņemtu to 25. aprīlī. Jā, eh, pieņemšanas datums ir 25. aprīlis, kā jau jūs teicāt priekšsēdētāji. Līdz tam laikam es ceru nākt klajā ar virkni kompromisu grozījumu. Man padomā ir jau vismaz pieci, kuros mēs varētu iekļaut dažādos elementus, kas ir tikuši ies, iesniegti grozījumos. Kā jau es teicu, man grūti nepiekrist eh, kādam no šiem grozījumiem. Tas ir ļoti labi. Es ņemšu eh, vērā tos punktus, kurus jūs pieminējāt, un centīšos atspoguļot to uh, visu kompromisu grozījumos, jo jautājumi, kurus jūs pieminējāt, es pilnībā tiem piekrītu un man nav nekāda grūtība tos iestrādāt. Es atvainojos, ka e, termiņa e, maiņa neļauj jums saulēcīgi iesniegt grozījumus, es to nezināju, bet e, noteikti ņemšu vērā arī jūsu viedokli kompromisu grozījumos. Paldies priekšsēdē un paldies visiem kolēģiem, par lielisko sadarbību, sagatavojot šo dokumentu, un paldies arī um, par to, ka uzlabojāt sākotnējo versiju. Paldies! Tad, tad vēlreiz apstiprinu, ka balsosim 25. aprīlī. Un komitejā pieņemsim mājā. Liels paldies! līdz ar to esam aizsteigušies uh, eh, nedaudz uh, savā laika grafikā uz priekšu, un es redzu, ka ir ieradies uh, viens no mūsu ilgadējiem kolēģiem. Ja jūs piekrītat, tad mēs varētu uh, pāriet pie nākamā jautājuma, kurā ir divi referenti, Kreutzmann kungs nav šeit, un es nezinu arī, kurš ir ānu referents um, no zaļo rindām, bet Rūls kungs noteikti ir šeit. Un es zinu, ka ECR grupas uh, referenta vārdā uh, runās um, mūsu kolēģis. Šī ir uh, pirmā formālā sanāksme, kopš mēs vienojāmies par to, ka mums šim priekšlikumam būs kopīgi referenti, divi uh, referenti juridisko lietu komitejā. Un es domāju, ka mums ir bijušas konstruktīvas diskusijas uh, ar jūriju komiteju un šķiet, ka mums ir panākt galvenīs pilnīgi vienošanās par uh, kompetenci sadali mūsu starpā. Mums vēl zināmas ekskluzīvas kompetences un daļa arī kopīga kompetenci. Es domāju, ka referenti to jau zina. Es raugos, vai zālē ir referenti. If you would like to do. Um, Mrs. Gephardt, Mr. Mr. Meyer, just tell me what your preference is, and then we'll. Uh, Tātad lūdzu kolēģim vārds. Priekšsēdētāji esmu konservatoru grupas eh, loceklis, līdz ar to mm, dāvam priekšroka teikšu. So, anfangen, nu, tagad eh, nesāksim rēķināt un spriest, kurš var sākt, kurš nē. Es iestājos par tiesību vienlīdzību Šis princips ir tāds ierobežots, domāju, var izmantot arī kritē, citus kritērijus. Bet lai nu kā priecājos, ka varam diskutēt šodien. Vēlējos precizēt vienu lietu. Jā, es teicu nožēlu, ka mēs nes, ka mums nav kompetence pēc būtības. Šeit galvenokārt tiek runāts par patērētāju aizsardzību un uh, šodien vēlreiz teikšu, un tā būs pēdējā reize, ka es nožēloju attiecībā uz trešo pantu. Tur ir paredzēta žūrī komitejas ekskluzīva kompetence. Un es atgādināšu, ka manā grupā līdz pat beigām, līdz pat pašam pēdējiem brīdim teicu, ka tam nepiekrītu. Un es nepiekrītu tam dēļ, ka visa teksta organizācija mm, atkarīga no trešā panta, tas būs izšķirīgs eh, visam tekstam kopumā. Mm, parlamentā vēl vajadzētu būt eh, debatēm, vai mēs vēlamies šādu 28. Mm, režīmu vai nē. Šis ir pamatjautājums. jautājums Un e, ja mēs nevaram atbildēt uz to, tad ir grūti pieņemt e, attiecīgu nostāju šajā jomā. Un tūlīt jāpiebilst, ka personīgi, kā līdzi referenta, mēs ar Maija kungu par to runājām, mm, bet tā tad esot šajā statusā, es vēlētos, lai mums būtu. Mm, minimālas harmonizācijas direktīva tā vietā, lai būtu 28. režīms vai schēma, un es vēlējos, lai tas tiktu pateikts. Vēlējos, lai iepazīstaties ar mānu eh, pozīciju pirms runāt par grupas nostāju, bet, nu, par, gru par grupas nostāju arī jāteic, ka vēl nav tik notikušas diskusijas. Šis brīvprātības fakultatīvais princips nu, man sagādā rūpes, jo tas ir nu, pretēji tam, ko mēs vēlētos, pretējs rezultāts. Ja patērētājs veids pirkumus un uh, pārdevējs viņam piedāvā divus līgumus un mm, piedāvā izvēlēties, kuru no tiem vēlas e, noslēgt, nu tad situācija nav skaidra. Pārastais patērētājs nepieliks pūles un nezvai arī viņam mm, būs attiecīgas iespējas salīdzināt divus juridiskos tekstus, lai noteiktu, kurš viņam ir labvēlīgāks. Tā tad mm, labāk vajadzētu uh, Mm, lai pārdevējs nu, piedāvā, nu, visticamāk, pārdevējs nu, piedāvās līgumu, kurš eh, būtu viņa paša interesēs, un esmu arī skeptiski par 28. režīmu. Tur ir uh, punkts, kas nav skaidrs attiecībā uz Roma viens regulu. Uh, Tas ir ļoti labvēlīgs patērētājiem, jo tur ir paredzēts strīda gadījumā, ka patērētāja tiesu attiecīgai institūcijai ir prioritāte. Un ja mums ir šāda opcionāla sistēma, kādā veidā Romas viens regulējums var tikt piemērots? Tātad um, vēlreiz atgādināšu un atkārtošu, ka, ja es teicu nožēlo, ka trešajā pāntā, mm, kurā tiek runāts par šo problēmu, kura eh, kāda ir teksta juridiskā bāze, ka šajā jautājumā um, mēs nevaram neko teikt, un mm, tas eh, padara sadarbību mm, pat zināmā veidā varbūt ne, nevajadzīgu. Ja mums ir jāskatās, kā varētu labāk atrisināt šo situāciju, jo mums ir jābalso mūsu komitejā pirms jūrī komitejas balsojuma. Tātad šis jautājums, kas ir tik izšķirīgs, tiks mm, atrisināts tikai vēlāk. Lūk, šī ir problēma, kas neatvieglos mūsu uzdevumu. Tālāk vēlējos runāt arī par saturu, par būtību. Runāšu vispārēji, jo man vēl ir rūpīgāk jāiepazīstās ar dokumenta tekstu, lai varētu izteikties detalizētāk un konkrētāk. Man te ir jautājums. Kā mazie un vidēji uzņēmumi Nu, varēs eh, orientēties šajā jautājumā. Es nevaru runāt par būtību, par saturu, neskarot trešo pantu. Es domāju, ka tas ir praktiski neiespējami. Tātad attiecībā uz MVU būtu vēlams, lai būtu mm, brīvprātīga sistēma, opcionāla sistēma, jo es galīgi neticu. E, MVU vēlas e, juridisku drošību, tās vēlas vienkāršību, skaidru situāciju. Un ne tikai šie uzņēmumi, bet arī lielie uzņēmumi man ir teikuši, ka drīzāk dotu priekšroku skaidram formulējumam, lai viņi zinātu, ar ko rēķināties. Tāpat nevar arī teikt, ka ka uzņēmumiem ir jāsaskaras ar 28 režīmiem. Esmu tikusies ar tirgotājiem, viņi man teica, ka jāskata gadījums pēc gadījuma. Un te nav runa noteikti sadarbībā ar 26, 28 valstīm. Mēs strādājam ar katru valsti atsevišķi, ar valstīm, kas mums ir svarīgi ilgāka sadarbība taupībai. Un uh, tas ir jautājums par tiesībām, tiesību sistēmu valstī, ar kuru strādājam. Un te atgriezīšos pie patērētāju aizsardzības, centīšos uh, apspiest savas dusmas. Eiropas komisija uzskata, ka priekšlikumā tiek uh, paredzēts liels um, tiesību piemērošanas līmenis signālus. Es esmu saņēmusi no uh, patērētāja aizsardzības biedrībām, no, no mm, valdībām, arī no uzņēmumiem, kas man norāda, ka vairākos jautājumos mm, situācija nav gluži tāda, un ka te mums vajadzētu raudzīt, paraudzīties rūpīgāk uz to. Uh, ja man ir jābalstās uz principu, ka būtu izvēles sistēma, tad man jāpārbauda dažādi aizsardzības līmeņi, lai noteiktu izmaiņas, kādas es vēlētos veikt sāturiskā līmenī. Šobrīd nevar izteikties galēji jo man vēl ir jāveic pētījums, jāskatā atsevišķi punkti, teksts ir ārkārtīgi sarežģīts. Un ir arī daudz eh, krustenisko atsauču, ir pielikumi, ļoti bieži tas eh, raksturīgs komisijas dokumentiem, un jāskatās jāskatās, kāda ir sasaiste starp dažādiem dokumentiem, un pirms dodu vārdu mēra kungam, es nevēlētos arī aizmirst debates, kādas mums jau ir bijušas, esmu droši, ka mums būs lieliska sadarbība. Un mēs vienojāmies par sadarbības procedūru, mēs pārbaudīsim kuros jautājumos mums ir kopīgie, mūsu pozīcijas saskan, ir šie kopīgie punkti ziņojumu projektam un, un te mēs arī ir jautājumi, par kuriem mēs neesam viens prātis un eh, te arī mēs iesniegsim grozījumus. Manuprāt, tas ir pareizais veids, kā strādāt. Virkne lietu ir uzskaitīts un ņemtas vērā un skatīsim e, jautājumus, kuros ir viedokļu atšķirības starp grupām Un arī pilsoņiem tas būs svarīgi, lai redzētu, kur ir eh, politisko viedokļu atšķirības. Ceru, ka tāda nebūs daudz. Es domāju, ka mm, tā kā mēs ar Meijera kungu mm, mm, esam bieži vien vienisprātis, protams, ir arī atsevišķas viedokļa atšķirības, priecājos eh, tomēr par šo sadarbību un priecājos arī, ka varbūt līdzreferente tas uh, Man ir jauns uzdevums un priecājos par pieredzi, kādu gūšu. Šķiet, ka daudz piekrīt um, e, jūsu perspektīva līdzīgi kā man, bet es esmu neitrāls e, priekšsēdētājs. Par kompetencijām runājot, mums e, jābalstās uz to, ka šis ir fakultatīvs instruments. Ja juridisko lietu komiteja mainī, piedāvās mainīt pamatbāzi, tad mēs varēsim pārskatīt nostāju. Es uzskatu, ka mēs turpinam strādāt uz tā, ka šis instruments ir fakultatīvs. Un... Bet ir arī citi, kuri skata pievienoto vērtību šim punktam, bet grib vērst uzmanību uz to, ka mums ir četri atzinumi no nacionālajiem parlamentiem, kur uzskata, ka netiek ņemts vērā subsidiartāts princips. Atgādinu, ka ir jābūt 18 parlamentiem, bet ir 4 labi argumentēti komentāri, tie ir atrodami jūsu mapēs, kurus referenti vēlētos ņemt varbūt vērā. Mājerkungs līdzreferents, lūdzu. Jā, dankeschön. Also, unsere... Paldies. Mēs mūsu augstāk stāvošie izlēmuši, ka būtu līdzreferenti tātad. Uh, tas nav nekāds jaunums, un problēmas ir tās pašas, kad ir Eiropas un Āfrikas referenti, kuri strādā pie kopēji, kopīgas ziņojuma, tad nevienmēr tas ir tik vienkārši. Bet, nu, Evelīnai e, ir. Um, taisnība. E, par ļoti daudziem jautājumiem mēs varam piekrist. Ir jābalstās arī uz to principu, ka šis ir fakultatīvs instruments un ar attiecīgajām pilsoniskajām tiesībām nodarbojas jūri komiteja, nevis simko. Bet neatkarīgi no visa, protams, var mēģināt iekļaut savu atzinumu. Mēs Mēģināsim sagatavot kopīgu ziņojumu par tiem punktiem, kur mēs piekrītam kā līdzreferenti, un ja mēs nepiekrītam, tad mēs ik viens iesniegsim grozījumus, kas tiks likti uz balsošanu komitejā, kura tad varēs izteikties. Un pēc tam arī juri komitejai būs jābalso arī apliecinot savu saprātu. Mēs sacījām pirmīt fakultatīvs instruments, es domāju, ka vēlama minimāla harmonizācija. Vācija katrā ziņā tās, un Vācija ir to četru eh, valstu vidū, ko nosauc priekšsēdētājs, un pamatu, eh, kas iesniedz savus atzinumus ar sekojušu pamatojumu. Ja ir fakultatīvs, tāk iesaistās nacionālajās tiesībās. Bet, ja ir 27 atsevišķas juridiskas kārtības, tad tomēr tā ir spēcīgāka intervence nekā fakultatīvs instruments. Jo kāds uzņēmums saka, es to nevēlos izmantot, tad nav nekādu pienākumu. Ikviens uzņēmums var paziņot, ka fakultatīvās Eiropas tiesības mani neinteresē, un tas tas netiek piemērots. Ļoti vienkārši. Un, ja ir minimāla harmonizācija, tad e, uzņēmumiem tās ir jāīsteno. Mm-hmm. <coughs> <coughs> <coughs> Tātad uzņēmējs lemj par tiesībām, kas tiek piemērotas. Ir vesela rinda ar izņēmumiem, atkāpēm, jums ir atkāpes, kas ir par labu mm, eh, patērētājiem, Vācijas patērētājs var vērsties tiesā un, ja mm, šādi, šādi izņēmumi pastāv. Un, manuprāt, ļoti nozīmīgi ir tas, ja tie aizstāv patērētāji. Tālāk par pēc būtības runi, runājot. Pirms mēs pieņemam kādu nostāju, vajadzētu visu izsvērt. Tomēr gribu sacīt, ka ir mums komisijas dokuments, pabeigts, viengabalains, bet ko ir daudz ietekmējusi teorija. Jā, ir dažādas ekspertīzes, atzinumi, universitātes, juristi un tā tālāk. Bet mēs vēlamies lai formulējuma ziņā tas būtu interesants arī patērētājiem. Patērētājiem tur sevi ir jāatrod, mēs to apspriedām ar Lēnes kungu un norādījām, ka vairākos punktos mēs esam līdzatbildīgi. Mēs vēlamies, lai formulējami ir saprotami patērētājiem. Šeit ir runa par e, e, civilu tiesībām, juridiski teksti, kas ir grūti lasāmi, grūti saprotami, e, kuros ir juridiskais žargons, bet neraugoties uz visu, Tos var padarīt saprotamākus. Tādiem ir jābūt pat juridiskiem tekstiem, saprotamiem patērētājiem un viegli lietojamiem. Visās valstīs juridiskā valoda ir sarežģīta. Lūk, es domāju, ka mums ir savs sakāmais attiecībā uz teksta uh, formulējumu prezentāciju. Un Tāpat gribu sacīt, ka tiek iekļauts, eh, augst, iekļaut augsta līmeņa patērētā aizsardzība, bet atsevišķās valstīs noteikumi, kas attiecinām uz patērētāju aizsardzību, ir vēl augstāki. Mums ir princips, ja kādai valstī ir augstāki noteikumi, tad eh, stingrāki noteikumi, tad tiek piemēroti tie, bet arī šajā gadījumā tiem ir jābūt viegli izmantojumiem. Ja 27 tiesību sistēma vietā ir viena, tad tai ir jābūt pilnīgai. Un man nebūtu jālasa 27 civillikumi, lai pārliecinātos par uh, augstāku aizsardzības līmeni. Ir jābūt tātad pielikumam pie šī likuma. Un es lūgtu priekšlikumu komisijai dokumentu, kurš uzrādītu visaugstākos eh, aizsardzības līmeņus 27 dalībvalstīs. Es apzinos, ka šis ir sarežģīts uzdevums un eh, patērētāju direktīvas ietvarumos jau mēģinājums ir eh, veikts, bet tas nedrīkstētu kavēt mums īstenot jaunu mēģinājumu. Mums ir skaistā prezentācija, pārdošanas tiesības. Die Staaten Äh, Un mums vajadzētu šos pār, šo pārdošanas noteikumu sakarā dalībvalstīm lūgt prezentēt tos nosacījumus, kas ir tālajošāki nekā šie noteikumi, jo ja mēs piemērojam fakultatīvas tiesības, tad nav zināms, vai tiek varbūt piemēroti stingrāki nosacījumi. Manuprāt, šāds pielikums būtu noderīgāks, noderīgs, bet par to mēs varēsim vēl pārspriest. Varbūt Steinmaier kungs vai komisija šajā sakarā varētu mums e, pastāstīt, cik tālu tas ir īstenojams, cik tālu var prezentēt šādu pielikumu, lai viss tiktu labi formulēts. Nevajadzētu, lai mums būtu vienas Eiropas tiesības un tad vesela rinda ar citām tiesībām turpat blakus. Un es domāju, ka tā kā mums ir vēl ir mazliet laiks, tad mums šis jautājums ir jāizskata izsmiļoši e, un pilnīgi. Paldies! Liels paldies jums abiem. Es domāju, ka mums ir jārunā arī par plašākiem aspektiem, kas saistīti ar ietekmes e, novērtējumu. Mēs pie tā noteikti nonāksim. Manis kungs, vai jūs runāsiet eh, Kreutzmann kungu vārdā? Jā, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es domāju, svarīgākais ir eh, domāt par to, kāda, kāda ir vispārējā pievienotā vērtība šim priekšlikumam. Referenti jau pieminēja ka tā ir optiņa likumdošana, jo e, tā var mums palīdzēt strādāt, jo mums nav e, jāsazinās ar 27 parlamentiem dalībvalstīs, bet tas nozīmē arī to, ka cilvēki var izdarīt izvēli. Un tas nozīmē, ka ir grūti tad, ja kāda no pusēm nevēlas e, piedalīties, tad nevēlas iesaistīties šajā optīnu Protams, ka ir labāk, ir vienkāršāk uzlabot pārobežu uh, tirzniecību, bet cik man zināms, tad problēmas rada ne jau likumdošana pārobežu tirzniecības jomā, bet drīzāk valoda, uh, procedūra, piegādes procedūra un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc mums par to noteikti būtu jāpārdo, jāpadomā tālāk uzņēmējs uzņēmējiem. Mm, eh, jau ir ANO noteikta likumdošana un kāpēc uzņēmumi to neizmanto? Es domāju, mums jau ir vienota priekšlikuma šajā jomā, un es nezinu, kāpēc mēs nevarētu to izmantot. Ja viņi to nevēlas izmantot, tad kāpēc mums būtu jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu, kas būtu tāds kā Ziemassvētku eglīte ar daudziem dažādiem dažād, daudziem dažādiem variantiem. Ja mēs pieņemam likumdošanu un tā ir opt-in versija, ko es varu atbalstīt, tad tā ir jābūt pietiekami pievilcīgai visām pusēm, lai tās eh, tik tiešām dzīvē varētu izmantot. Mēs varam padomāt par vadlīnijām, piemēram, kurās mēs varētu iekļaut dažādas definīcijas dažādajās valodās. Mazie un vidēji uzņēmumi bieži vien tie tiek aizmirsti un tāpēc diskriminēta Eiropas likumdošanā, bet es domāju, ka šobrīd ir tāda kā attieksme, ka mēs vēlamies MBU diskriminēt pozitīvā veidā. MBU definīcija ir ļoti plaša un varbūt mēs varētu dot iespēju eh, visiem uzņēmumiem līdz ar to iesaistīties jo tad mēs no, nenošķiet no vienas puses MBU un, un otras puses visus pārējos. 500 eh, darbinieki, nu, tas ir ļoti plaši. Eh, lielākos uzņēmumus mēs varētu salīdzināt pat ar eh, tik tiešām lielām kompānijām. Tālāk, protams, noteikti svarīga ir patērētāja aizsardzība, bet tas uzliek milzīgus pienākumus uzņēmumiem, kas iesaistās, un šī iemesla dēļ es domāju, ka kompānijas nepiekrīt eh, visiem šiem pienākumiem, jo tam nav nekādas pievienotās vērtības, vai arī tas gluži vienkārši nav viņiem pietiekami pievilcīgi. Es domāju, par to mums būtu jādiskutē turpmāko mēnešu laikā, jo ja mēs eh, pieņemsim jaunu likumdošanu tādu kā šī, uh, tad tā ir jābūt veiksmīgai. Un tā ir jāuzlabo iekšējo tirgu, jo, ja ne, tad gluži vienkārši tiks eh, darīts daudz darba, kas eh, nekāds rezultāts nedos. Un ļoti žēl, tāpēc ir jāpadara šis priekšlikums pievilcīgāks. Paldies! Paldies! Rūskunds nākamā. Šādi, tas jau heute nicht das impact assessment. Es mēģināšu izteikties pavisam īsi, bet ir ļoti žēl, ka mēs šodien nevaram runāt par ietekmes novērtējumu. Es saprotu uh, to uh, satraukumu, kāds ir referentiem, bet es vēlētos arī uh, dzirdēt no komisijas, vai šis priekšlikums joprojām ir nepieciešams, jo uh, patērētāja direktīva visam drīz tiks transponēta dalībvalstīs, līdz ar to kādas sekas tas atstās uz šādu veidu tirsniecību. Mēs zinām, ka tiesības uz eh, tirsniecību ir saistīts ar virkni pieņēmumu un virkni arī uh, spriedumu Mums ir spriedumi gan Eiropas Savienības tiesā, gan arī nacionālajās tiesās, un kādā veidā tas nodrošinās juridisko eh, drošību un juridisko noteiktību. Līdz ar to jāsaka, es neesmu apmierināta ar komisijas priekšlikumu, un daudzas dalībās ir pret to, ka patērā, daudz dalībās ir pret to gan patērētāju, uh, aizsardzības iestādes, gan arī mazo vidēju uzņēmumu pārstāvi ir pauduši uh, savus iebildumus pret, pret šo regulējumu. Tāpēc kāpēc mēs vispār uh, pie tā strādājam, ja tas tiek tik plaši noraidīts? Mūsu politiskā grupa gan šajā komitejā, gan arī jūri komitejā balsos pret. Mēs esam centušies panākt uh, vairāk tiesību patērētājiem, bet jūs arī teicāt attiecībā uz šiem pielikumiem. Pielikumā skaidri pateikts, par ko ir runa, runājot par patērētāju tiesībām, bet mēs nekad neko nesam saņēmuši. Kāpēc tad mums ir nepieciešama jauna likumdošana? Tas jau atkal ir piemērs sliktai likumdošanai. Un es vēlētos norādīt arī vēl sekojošo. Es domāju, ka mums ir steidzami, skaidri jāpasaka, ka tad, kad mēs cenšamies uzlabot patērētājiem un, un nozars pārstāvjiem um, darbības apstākļus, un ja šīs uh, jaunās tiesības netiek izmantotas, starp citu šāsdienas tāgasaitung ir kāds raksts, um, kurā autors ir uh, jurists un kurš arī norāda uz to, ka šāds tiesības netiks izmantotas. Paldies! Paldies, tagad Kusečnīk kungs kolegům Ešlio Foxe, zástupce naší eh, skupiny pro... Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu runāt kolēģu vārdā, kurš nevar izteikties šās dienas sanāksmē, ka mēs uzskatām, ka eh, mērķi nodrošināt labāku izaugsmi ir ļoti nozīmīgi un Mums ir lielas šaubas par šo priekšlikumu, jo mūsuprāt ietekmes izspēdē ir pieļautas nozīmīgas kļūdas, it īpaši konsultāciju laikā. Ļoti daudz mēs uzskatām, kā zaļā grāmata ir ar vairākām opcijām, bet kā iemesls, lai panāktu komisijas eh, piedāvāto fakultatīvo instrumentu. Tāpat arī nav, ņemts, nav ņemtas vērā eh, pārdošanas tiesības un cik lielā mērā tas nodrošinās labāku izaugsmi. Ir būtiski panākt plašas debates par visām opcijām. Visas eh, dalībvalstis atbalsta plašas debates un nav nekāda iemesla, kas kavētu komisijai novest līdz galam eh, debatas arī interesētiem pusēm. Tie uzskata, ka jau skaidrs ir atzinums, bet tā nav. Dalībvalstis bez tam ir prez, eh, darījušas zināmas eh, savas šaubas attiecībā uz pētījumu kvalitāti. Un mēs tāpēc lūca, lūdzam lai tiktu analizēti metodoloģiskie trūkumi padziļināti. Papildus tam ir jāizskata, cik lielā mērā reāli Eiropas komisija ir uzrādījusi nepieciešamos pierādījumus. Tas līdz šim vēl nav pierādīts, kāds varētu būt gūtais labums. Arī būtu uh, E, noderīgi skatīt šo līgumu modeli, ko ir prezentējusi patērētāju aizsardzības asociācija. Pētījuma secinājumi ietekmes izpētē ir pilnīgi šaubīgi, kā jau es sacīju, tie nav pierādīti secinājumus, un tāpēc būtu uh, interesanti dzirdēt atzinumus no dažādām pusēm, it īpaši uzņēmējiem no MVU, kuriem būtu jāgūst labums no šiem noteikumiem. Un pēc tam mums būtu jāparedz daudz plašāka kampaņa, lai ņemtu vērā esošo tiesību rezultātus, tāpat arī iespēju izvēlēties Eh, līgumus pārrobežu ziņā. Tāpat arī risku tam, kā citas, eh, kam tiktu pakļauti eh, citu valstu patērētāji un iespēju šiem patērētājiem vērsties tiesām. Ir būtiski ņemt vērā izaugsmes jaut, eh, pārobežu jautājums izaugsmei un saskaņošanai, bet eh, šobrīd mēs neuzskatām, ka tiek piešķirts ar šiem notiekumiem vairāk skaidrības un aizsardzības mūsu patērētājiem. Eh, mūsuprāt, tas nav adekvāti patērētājiem. Papildus tam būtu jāizskata iespēja, lai Uh, uzņēmumi varētu izvēlēties strīdu risināšanas iespējas. Un, jebkurā gadījumā, uzņēmumiem ir jādod lielāka iespēja lemt. Tāpat arī ir jādomā Eh, par tām valstīm, kur ir augstāks eh, patērētāja aizsardzības līmenis, piemēram, Zviedrija vai apvienotā karalīste. Es domāju, ka mēs visi piekritīsim kvalitatīvākam priekšlikumam. Un es nedomāju, ka šis priekšlikums mums dod iespēju sasniegt mērķus. Ko, vairāki kolēģi ir norādījuši, ka ir patērētājiem vajadzīgs labāks regulējums, kas balstītos uz adekvātiem ietekmes pētījumiem, ko būtu veikusi komisija, un kas ņemtu vērā eh, atšķirīgās iespējas. Tāpēc Foksa kungs lūdz referentiem izskatīt, cik tālu ietekmes izpēte ir tikusi balstīta uz pierādījumiem un lai tiktu pieņemta pragmatiska un adekvāta metode. Bez tam mani lūdz darīt zinām kolēģiem, ka šajā jautājumā mums būtu jāpatur vēss saprāts un jāuzskata vairāk atzinumi, eh, it īpaši patērētāju organizāciju atzinumi. Un arī mums ir jāvienojas par to, eh, kā administratīvās nastas sakarā, ka to nedrīkst palielināt, un mums ir šie jautājumi jāizskat rūpīgi. Paldies. Uh, Mums vairs nav palicis īpaši daudz laika, cik man zināms, Baltas arī kungs vēlējās izteikties, un tad mēs varētu arī apkopot diskusijas un runāt ar Ānu Referendi par to, kā mēs. Yes, molto sintētico. E- nu, paldies, priekšsēd, centīšos izteikties īsi. Jā, es domāju, ka te mēs varētu saskarties ar sajukuma risku. Te nav runa par patērētāju tiesībām, tas ir instruments, kas ļauj uh, aktualizēt uh, vienoto tirgu, jo par spīti brīvai preču, cilvēku un kapitāla kustībai mm, tas netiek īstenots. Un, Uzņēmumiem ir tiesības zināt, kāpēc šis uh, vienotais tirgus netiek īstenots, un galvenais iemesls izņemot, neņemot vērā valodi un atšķirīgās ieražas, ir tas, ka nav juridiskā ietvara, kas mm, ir vienots un obligāts lūgt. Te ir šī centrālā tēma un ir grūti iedomāties atzinumu par uzņēmumiem un pātērētājiem, bet arī starp Spānijas un Slovāku uzņēmumu. Tur ir dažāda vēstura, dažādas tradīcijas, juridiskā prakse, un tā kā mēs nevaram saskaņot 27 tirsniecības tiesības, pārdošanas noteikumus, eh, tad, ja mēs nevēlamies pieņemt starptautisko tiesību instrumentus, tad ir jāatrod eh, tādas fakultatīvas mm, tiesības, kur nebūtu tikai skaistas frāzes. Te ir runa par vairāk kā 150 pantiem, tātad likumdošana, kas balstās uz definēšanu, noteikšanu, nonākot līdz pat patoloģiskiem aspektiem par to, ka netiek ievēroti pienākumi pie tiesības atteikt kādu mm, produktu, mm, sūtītāju saņēmēja tiesības un tā tālāk. Tātad tiesības attiecībā uz tirzniecību visos aspektos, jo divas, divi uzņēmumi, divi patērētāji var un viņiem jāvar izvēlēties noteikumus, kas eh, var palīdzēt noteikt viņa attiecības ar skaidriem noteikumiem, ar skaidrām, skaidriem pienākumiem un skaidri noteiktām tiesībām. 33% pirkumu tiek veikti internetā, mm, dal, kādās dalību valsts ietvaros, bet ja mēs veicam pārobežu mm, pirkumus, tad te ir un tikai par 7% tā iemesla dēļ, ka patērētājiem nav uztic, rīcības. Es pērku simts vīna pudeles Itālijas uzņēmumā, un ja man tos mm, sūta, kurš tad maksās, un ja es maksāju, un ja es nesaņemu preci, piemēram, kas tādā gadījumā notiek. Lūk, šeit ir patiesi kavēkļi, lai pilnībā attīstītu iekšējo tirgu. Eh, vēl varbūt arī valodu, šķēršļi un citi, bet šis instruments ir viens no uh, rīkiem, kuram vajadzētu veicināt tirdzniecību starp valstīm un pār robežām. Un atsevišķās valstīs situācija ir atšķirīga, bet ir pamats bāze, par kur esam viensprātis, kas ir daļa no kopienas tiesībām, kas ir ļoti specifiskas, kas aizsargā patērētāju. bet es vēlētos, lai mēs padomātu par to, ka tās nav papildu tiesības patērētājiem. Tas ir instruments, kas ļauj patērētājiem iegādāties kaut ko, kas atrodas ārpus viņa valsts. Pretējā gadījumā uzņēmumi būs globalizācijas upuri. Un te ir internacionalizācijas iespēja izmantot izmantojot iespējas pārdot ārpus sava reģiona, ja mēs negarantizējam šādas tiesības. Tad mums nav instrumenta, kas padarītu arī efektīvāku iekšējo tirgu. Tātad es domāju, ka tas ir risinājums, kuru var uzlabot, bet tas ir veids, kā pārvarēt š, likumdošanas šķēršļus, kas Mm, pādara sarežģītu iekšējā tirgus attīstību. Es domāju, ka mums būs ļoti dzīves debats par šo jautājumu. Bet es arī kungam ir taisnība. Ja šis tik tiešām ir instruments, ar kur mēs varētu uzlabot pārobežu tirzniecību, bet ir jāsaka arī, ka ir citi instrumenti, kas to palīdz un patērētāju tiesību direktīva, ja tā pienācīgi tiks īstenota, jau ir nozīmīgs solis eh, ceļā uz šo mērķi. Mēs esam izsmēluši mums atvēlēto laiku. Es zinu, ka uh, kolēģis ar interesi sakoja debatēm, bet es viņam vairs nedošu iespēju izteikties. Es varbūt apkopošu to, kas izkusē, iz, izskanēja diskusijās un kā mēs rīkosimies tālāk. Mums nebija iespējas runāt par komisijas ieteikums novērtējumu. Šodien mums ir nepieciešama vismaz stunda laika, lai par to diskutētu. Un es domāju, ka mums arī referentiem un ēnu referentiem ir jātieks, lai vienotos par to, kad šīs diskusijas varētu noritēt. Jūs dzirdējāt arī no kolēģiem, kas jau uzdeva jautājums par ieteikums novērtējumu, un es domāju, ka mums būs diezgan detalizētāki, diezgan detalizēti jautājumi un diezgan garas diskusijas. Mums varbūt būtu jādomā ja mums ir šobrīd ietekmes novērtējuma vienība, varbūt eh, šī vienība attiecīgi mūsu komitejas vārdā varētu eh, izpētīt šī, šo komitejas dokumentu. Pablo, vai jūs. Vai jūs varētu atbildēt uz uh, savu telefonu zvanu ārpus zāles, saka priekšsēdājs? Uh, Tātad es aicinātu referentus tikties ar ēnu referentiem, un tā jau būtu nozīmīga viedokļa apmaiņa, kas atspogļot atšķirības, viedokļa atšķirības, kāds ir komitejā, un tās mums ir jāņem vērā. Es domāju, ka mēs varētu paredzēt atsevišķu laiku šī, dokumenta, šī dokumenta izskatīšanai. Protams, mums būtu jārīkojas sekojoši diskusijas par ietekmes novērtējumu, lai saprastu, kas aiz tā viss slēpjas, kāda ir pieņēmuma, kas tam ir pamatā, un es domāju, ka tas mums palīdzētu uh, arī attiecīgi vienoties par to, kā mēs strādāsim tālāk. Es domāju, ka šis būs diezgan sarežģīts projekts. Uh, divi referenti no divām komitejām, kas strādās kopīgi. Un no komisijas es, es saņēmu arī informāciju par to, cik tā mums izdevies eh, pavirzīties. Domāju, ka mums izdosies vienoties ar jūrī komiteju, kas jau būs pamats priekšlikumam. Es saprotu Gebhards kundz teikto par eh, šo opciju. Bet ja komitejas vēlas nākt klajā ar eh, opcijām, jeb dažādām iespējām, tad komitejas to var arī darīt. Nu, es centos vairāk runāt par procedūru nekā par jautājumu pēc būtības. Es nezinu, vai Maier kungs vai Gebhards kundze varētu, nu, vēlētos nākt klajā ar pavisam īsu apkopojumu. Es lūdzu vēl piecas papildus minūtes, un tās jau gandrīz ir beigušās, tāpēc lūdzu Gebhard kungs, Maier kundze, Gebharda kundze, Mājā kungs. Um, müssen... Mm, pavisam īsi. Mums patiesi jāraugās uz to, lai iekšējais tirgus darbotos labāk. Un mēs varētu teikt, ka mums ir daudz formālas likumdošanas mums ir Eiropas aizturēšanas orders un tā tālāk, bet tagad mums ir jāveido kaut kas Eiropas Savienības mērogā gadījumos, kad līgumi tiek slēgti, un tad, kad ir runa par Eiropas e, līmeni mums ir jāraugās, kas darbojas, kas nē. Ja mēs uztveram iekšējo tirgu nopietni, lai katrs varētu pirkt un pārdot tur, kur nu, vēlas, ir jābūt kopīgai izpratnē, kopīgai pieejai par tā darbību. Un par šādu pieeju mums ir patiesi jādomā, jādomā par veidu, kā virzīties tālāk uz priekšu, par to mums vēl ir jādiskutē. Uh, bet uh, mums nepieciešams pieņemt kopīgu pieju, balstoties uz veidu, kādā darbojamies iekšējā tirgū, tā lai katrs tur varētu pārdot un pirkt. Un uh, te man ir priekšstats, ka atsevišķi uzņēmumi noraida atsevišķas lietas, tirzniecības kameras, uh, ir atbildīgās Vācijā, te runa ir par tirzniecību, nevis ražošanu. Tās, tām ir sava loma, un te nav tāda noraidīšana plašos apmēros. Ir daudz pozitīvu lēmumu un viedokļu. Runājot par uh, Jūsu minēto, ja tiek izvēlētas fakultatīvās tiesības, patērētāja aizsardzībai jābūt svarīgākajai. Izvēloties šādu sistēmu, pastāv risks, ka mēs samazinātu patērētāju tiesības. Mm, tā nav taisnība. Vēlos jums teikt, ka jādomā par pielikumu un par patērētāju tiesību aizsardzību. Tas mums jāņem vērā. Mums vēl būs svarīgas diskusijas par šo. Es domāju, ka Gebhards Kunz vēlas izteikties vēl izņēmuma kārtā. Jā, man būs uh, jārēģē uz uh, kolēģi izteikumiem, ne tikai tiem, kurus minēja jau Meierkungs. Viedokļi ir dažādi, atšķirīgi, debates uh, būs interesantas, bet būtu svarīgi runāt par instrumentiem, kuriem, kurus vēlamies izmantot, lai uzlabotu iekšējā tirgus kvalitāti, jo tas ir centrālais jautājums. Ir pieejami citi instrumenti, To nevajadzētu aizmirst. Ants Peter, man ļoti žēl, bet eh, jūs sakāt, ka ir citi veidi, mm, nozīmīgāki veidi, kā aizsargāt patērētāju, bet tādā gadījumā šim instrumentam nav nekāds pievienotās vērtības. Referent, es eh, nevēlētos, lai jūs šodien uzsākat diskusijas, bet šis jautājums noteikti būs interesants, un es domāju, ka mēs esam ļoti tālu no eh, vienošanās, un tas pats sakāms par padomu un arī patērētā aizsardzības organizācijām. Domāju, tas pavisam skaidri ir arī jāatspoguļo. Tāpēc mūsu uzdevums būs sistemātiski strādāt, kā mēs to darām parašajā komitejā, lai raudzītos uz to, ka mēs um, panākam saprātīgu iznākumu. Liels paldies jums visiem, paldies komitejai, paldies komisijai um, par līdzdalību, un um, redzēsim, kā mūsu referenti ierosinās mums strādāt turpmāk. Mēs tiksimies nākamreiz 25. aprīlī visu dienu un 26. aprīlī tikai no rīta. Priekšsēdētājs pateica stūkiem un visi tiekamies Strasbūrā nākamnedēļ.